so i would like to start now and would like to ask you to take the seats, those who are in the room. Labrīt, es gribētu lūgt uh, jūs ieņemt savas vietas, un mūsu sanāksme, kā parasti, tiek pārraidīta arī internetā. Pirmais punkts ir darba kārtības apstiprināšana, un es gribētu vaicāt, vai ir kaut kādi priekšlikumi izmaiņām. Mēs ceram, ka mēs varētu apmainīt divus punktus vietām Un es tagad gribētu pāriet pie otrā punkta, tas ir priekšsēdētājs paziņojums. Šajā sakarā man ir uh, pāris lietas, ko jums uh, paziņot. Kā jūs zinat, notika neoficiālā uh, ministru sanāksmē Liežā. Uh, Eh, kur tikās ministri, kas atbildīgi par eh, kohēzijas politiku, un Mr. Roikungs bija arī kopā ar mums Liežā. Eh, galvenie jautājumi, kas tika skatīti, bija kohēzijas politikas nākotne, īpaši uzmanība pies, pievēršot tā sasaistēji ar Eiropas stratēģiju 2020 un stra kohēzijas politikas stratēģijas izmaiņām, kā arī gāja runa par Mm, nosacījumiem, kas tiks izmantot kohēzijas politikā. Un abas manas uzrunas e, jums tika jau izplatītas. Šos tekstus nosūtījām jums tūlīt pēc uh, sanāksmes, kā arī nosūtījām sanāksmes secinājumus. Un es uh, ceru, ka uh, šie secinājumi ļoti labi atspokļo arī tos galvenos izaicinājumus, kas mums izvirzās kohēzijas politikas kontekstā. Un Otrā lieta, par ko gribējos informēt, ir saistīta ar koordinātoru sanāksmi, kas notika Strasbūrā 24. novembrī. Tā bija ļoti svarīga sanāksme, jo mēs nolēmām iekļaut papildus jautājums apspriešanai politiskajās grupās un koordinātori nolēma katram regiju komitejas deputātām piešķirt šos papildus punktus, uh, Un šo vienošanos atbalstīja tautas patīk grupa, eh, sociāla demokrāta, bet Alda bija pret šo grupu. Un zaļie izteica iebildums par šo lēmumu un paziņoja, ka viņi uzskata, ka ka tas neatbilst uh, nolikumam mūsu darba reglamentām. Tālāk 30. novembra sanāksmē Van Isterāja kungs izvirzīja jautājumu par to, kā mēs uh, pieņemam lēmumus par 50. Uh, punktu piemērošanu Uh, Regija komitejā attiecībā uz Libe komitejas pieņemto lēmumu par Romu stāvokli. Šis jautājums iekļauts arī mūsu sēdes protokolā. Tāpat mēs apspriedām uh, to, kā sadalīsim uh, ziņojumu un atzinumu sagatavošanu, it īpaši par kopējās lauksainicijas politikas nākotnī un attiecībā uz komisijas paziņojumu, un šis atzinums tika piešķirts tautas partijas grupas deputātiem. Tālāk īsumā apspriedām to, kādi jautājumi mums izvirzās saistībā ar likumdošanas pakotni laika posmā pēc 2013. gadām, un eh, Hankokam tika uzdoti arī vairāk konkrēti jautājumi. Pirmais bija par nepieciešamību atsevišķi regulēt reģionālās attīstības fondu un kohēzijas fondu, Un otrs jautājums, ko uzdosim arī šodien eh, komisāram, ir eh, kop kopējā strateģiskā ietvera apstiprināšana padomē un parlamentā. Nākamais punkts darba kārtībā bija vienošanās koordinātoru starpā par tikšanos ar nacionālajiem parlamentiem nākamajā gadā. Un šī sanāksme notiks eh, Regija komitejā, un tagad mēs gaidām, kad koordinātori izlēms par šīs tikšanās tēmu un konkrēto laiku. Tāpat vienojāmies par trim mini uzklausīšanām nākamajam gadam. Viena būs par um, dzimumu līdztiesību kohēzijas politikā, otrais būs par reģionālo politiku ārpus Eiropas Savienības telpas, un trešā būs par sadarbību ar kaimiņu valstīm saistībā ar finanšu instrumentiem. Tātad šī noklausīšanās būs par Eiropas politiku attiecībā uz kandidātu valstīm un kohēzijas politikas lomu visos šajos aspektos. Šīs minēja Uzklausīšanas tiks organizētas tik līdz tas būs vien iespējams, tāpat runājām par ārējiem pētījumiem 2011. gadām, un mēs vienojāmies pasūtīt uh, pētījumu par makroekonomiskajām sankcijām kohēzijas politikas kontekstā, lai labāk izprastu tiesisko pamatu, kā arī ekonomiskās konsekvences, kas izriet no šādiem pasākumiem. Kā patiesībā tas tad ir arī viss, par ko runājām un vienojāmies sanāksmē. No mans puses tas ir viss. Ja nav komentāru un jautājumu, tad mēs varētu pievērsties eh, komisāra Hāna prezentācijai. Gribētu sveikt komisāru Hānu mūsu vidu un uh, tad mēs gribētu no jums dzirdēt par piekto kohēzijas ziņojumu, un pēc tam būs viedokļu apmaiņu un jautājumu, un tālāk skatīsim jautājumu par uh, stratēģiju Donavas uh, reģionam, Donavas upes basēna reģionam. Un es gribētu lūgt uh, kolēģus izteikties īsi kodolīgi. Un došu vārdu komisāram Hānam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Labrīt visiem! Tūlīt pēc lēmuma pieņemšanas komisijā mums bija izdevība runāt par uh, kohēzijas politikas uh, ziņojumu un arī izdarīt zināmas secinājumus. Es domāju, ka ir svarīgi pateikt, kas ir noticis pēdējās nedēļās šī punkta sakarā. Hubners kundze jau ziņoja par neformālās padomas iznākumu, kur kohēzijas ziņojums un secinājumi teksts tika apspriesti. Uh, pa šo laiku esmu uzstājies arī budžeta kontrolas komitejā, man bija izdevība runāt arī par 2009. gada budžeta izpildi visā detalizēti un varēja paust arī savu viedokli šai sakarā. Tomēr es domāju, ka kas attiecas uz finanšu kontroli, tad mēs noteikti vērojam pozitīvu progresu, un šeit es gribētu pateikties Hubners kundzei uh, par uh, viņas uh, padarīto komisāru samatā, un gribētu pateikties visiem, kas kopīgi piedalījās šajā darbā. Tomēr es domāju, mēs nevaram um, dusēt uz lauriem un domāt, ka viss ir paveikts. Es ļoti ceru, ka tās tendences, kas iezīmējās 2009. gadā, varētu turpināties arī 2010. gadā. Un es domāju, ka mums vajadzētu atcerēties, ka, ja paskatāmies uz eh, revīzijas eh, palātas, uh, praksi 2009. gadā, tad mēs redzam, ka 15 valstīs tika pārbaudīti 108 projekti, un tad tika atlasīts paraugs, pārbaudēja no 108 projektiem, un tie bija tādi veidi projekti, kas līdz šim bija tiešām radījuši zināmas problēmas saistībā ar revīzijas uh, palātas uh, veiktajām revīzijām, un mēs tiešām ļoti nopietni esam strādājuši pie šiem jautājumiem, un es, domājām, ka es, es domāju, ka tagad mēs varam baudīt mūsu smagā darba augļus. Un es domāju, tas, uh, ka mēs, uh, piemēram, izmainījām likumdošanu, kas ļauj pārtraukt veikt maksājumus ja reģio ģenerāla direktorāts uzskata to uh, par vajadzīgu, tad šī metode ir izrādījusies ļoti efektīva un sevi ir attaisnojusi. Ja pēc maksājuma pārtraukšanas joprojām nav novērojami apmierinoši rezultāti, tad mēs maksājumus kopumā varam apturēt neilgāk kā uz sešiem mēnešiem. Pēc tam komisija var rīkoties, lai pāriet uz nākamo fāzi. Tas ir um, beztermiņa maksājumu apturēšana. Pagājušajā gadā mums bija septiņi šādi gadījumi. Šogad kopumā mums ir bijuši 43 pārtrauktie maksājumi, un, ja pareizi atceros, tad 16 joprojām ir apturēti. Uh, vidējais apturēto maksājumu termiņš ir 3 mēneši. Un līdz šim um, brīdim šogad, šajā gadā mums nav uh, bijis neviens apturētais maksājums. Un es domāju, ka šī procedūra tiešām sevi ir attaisnojusi kā tāda, kas labi darbojas, un es uzskatu, ka nākamajā programma periodā mums vajadzētu realizēt uz rezultātu orientētu un efektīvu pieeju īstenojot kohēzijas politiku. Kas attiecās uz Eiropas Savienības stratēģiju 2020, tad tā, protams, kalpo par pamat ietveru mūsu darbībai. Un es domāju, ka šī stratēģija vēlreiz pierāda to, ka reģionālā politika ir jāveido tā, lai tā aptvertu visus reģionus. Protams, reģionālās politikas primārais uzdevums ir mazināt nevienlīdzību labklājības eh, jomā un veicināt ekonomisko veiktspēju reģionos. Tajā pat laikā ir ļoti svarīgi, lai Eiropas eh, politika tiktu realizēta reģionos un lai uh, Eh, Eiropas 2020 programmas mērķi tiktu īstenoti, jo pretējā gadījumā nav iespējams cīnīties pret nabadzību, ja tas netiek darīts visos reģionos. Tāpat, eh, piemēram, uh, cilvēku skaitu palielināšana ar akadēmisko izglītību ir iespējama tikai tad, ja tas tiek realizēts visos reģionos, tāpat arī cīņa pret bezdarbu. Tā ir jānotiek visos reģionos. Tālāk atjaunojamo energoresursu izmantošana ir jāstimulē un jāveicina uh, visos reģionos, tāpat arī pētniecības kvota ir jāpalielina visos reģionos lai mēs tiešām nonāktu pie tā, ka eh, visā Eiropas Savienībā zinātniskajā pētniecībā tiek atvēlēta 3% no IKP. Kā jau es norādīju, veiksmīga Eiropas Savienības politika un stratēģijas īstenošana ir iespējama tikai tad, ja tas tiek darīts visos reģionos visā Eiropas Savienībā. Un tieši tāds ir reģionālās politikas mērķis. Šķiet, dažreiz mēs varbūt esam pazaudējuši šo galveno mērķi un izpratni par to, ka mums ir jāuzsāk īstenot Eiropas Savienības stratēģiju 2020 jau tagad, jau patreizējā budžeta pārskatu periodā, jo pretējā gadījumā. Kad tad mēs sāksim to darīt? Ja mēs gaidīsim līdz 2014. gadam, tad mēs vienkārši būsim lieki izšķērdējuši laiku. Levandovskī kungs izteica um, secinājums saistībā ar vairākiem hipotētiskiem aprēķiniem, un šie viņa hipotētiskie aprēķini liecina par to, ka patreizējie līdzekļi, ko um, iz, izlietojam, 60% no tiem ir saistīti ar Eiropas stratēģijas 2020 īstenošanu. Kas attiecās uz Liežas pasākumu, tad, godīgi sakot, šī diskusija nebūtu nebija viennozīmīga, tīpaši attiecībā uz uh, nosacījumiem, kas tiek izvirzīti kohēzijas politikas ietvaros finansētajiem projektiem. Un eh, dažreiz man šķiet eh, cilvēki īsti neizprot, ko nozīmē šie nosacījumi, bet es domāju, mēs šeit esam viensprātis par to, ka nosakot šos nosacījumus, tos definējot, galvenais mērķis ir tos vienkāršot Un tas ir jāsā, to ir jāsāk darīt jau programmu periodu pašā sākumā, lai ļautu projektus reģionos īstenot ātrāk, efektīvāk un ilgtspējīgākā veidā. Es domāju, ka visiem šeit klātesošiem noteikti ir prātā uh, praktiski piemēri, kad uh, projektu uh, ieviešana ir tikusi kavēta, uh, vai atlikta, un tas nav bijis tādēļ, ka eh, pietrūcis līdzekļu, bet tādēļ, ka ir trūcis kapacitātes, zināšanu, pieredzes, vai arī dažreiz tas ir bijis tādēļ, ka nav saulēcīgi pieņemta atbilstošā uh, tiesību norma nacionālajā likumdošanā. Uh, Es domāju, ka šīs situācijas visiem ir labi pazīstams, un tie ir argumenti, eh, kas izskanēja arī Liežas sanāksmē. Es domāju, ka ministri pakāpeniski sāk atzīt un saprast, ka patiesībā tas viss varētu palīdzēt arī viņiem viņa ikdienas darbā, ja būtu, teiksim, skaidri šie nosacījumi. Un noteikti mūsu uzdevums ir radīt visus priekšnosacījumus, lai šo nosacījumu īstenošanu, tad, tad projektu finansēšanas un apstiprināšanas nosacījumu īstenošanu notiktu uh, Uh, vieglāk un ātrāk. Um, tāpat izskanēja arī arguments par to, ka līdzekļi būtu jāpiešķir dalībvalsts līmenī, nevis Eiropas Savienības līmenī. Bet mēs šo jautājumu redzam kā tādu, kas būtu jārisina Eiropas līmenī. Jo mēs šeit runājam par diviem procentiem no budžeta, kas ir jāiezīmē eh, kā veiktspējas rezerve, un šie līdz tiktu eh, izdalīti, ņemot vērā vidējā termiņa novērtējuma rezultātus un piešķirt tiem reģioniem, kuri uzrādījuši um, daudz augstākus sasniegumus nekā vispārīgi apstiprinātie mēķu rādītāji. Tas ir ļoti svarīgi, jo eh, dažreiz eh, pamatot vai nepamatot iemeslu dēļ cilvēki pauž bažas par to, ka šī um, sasniegumu rezerve tiek izmantota tikai tām valstīm, tiem reģioniem, kas jau tā ir izcelnieki Eiropā. Bet eh, es uzskatu, ka tas nav, tā, tā nav taisnība, jo Mums visiem ir vienots mērķis, un lai šo mērķi sasniegtu, ir svarīgi, lai visi reģioni varētu dot vienlīdzīgu ieguldījumu. Piemēram, ja runājam par atjaunojamo enerģiju, tad ir reģioni, kur jau ir sasnieguši šo 20% līgumu, tad viņi, 20% uh, uh, līmeni, tad viņi varētu vienkārši atdusēties saviem lauriem, salikt rokas klēpī un neko nedarīt. Bet es domāju, tas būtu nepareizi. Un varbūt uh, šie reģioni varētu pacelt latiņu augstāk un tiekties, piemēram, uz 40% līmēm. Tālāk, kas attiecās uz vidējā termiņa novērtējumu. Tad eh, tas noteikti varētu veicināt eh, taisnīgu šo līdzekļu sasniegšanu, bet tikpat labi, piemēram, Eh, šie līdzekļi varētu tikt piešķirti reģionām, kur līdz šim atjaunojama energoresursa īpatsvars kopējā energobilancē ir bijis nulle, un ja viņi tagad sasniegtu, piemēram, 10% līmeni, tad tas jau būtu ļoti būtisks lēciens uz priekšu šiem reģioniem, un arī viņi noteikti tad būtu eh, jābalvo par to, ja tā varētu teikt. Pirms es runāju par eh, konkrētiem dažādiem ieviešanas termiņiem, es gribētu pateikt dažus vārdus par budžetu. Es zinu, ka ņemot vērā mūsu visu kopīgos panākumus pēdējos mēnešos kas izriet no kohēzijas ziņojuma un no vidējā termiņa budžeta pārskata, tad eh, izdarītie secinājumi liecina par to, ka mums patiesībā ir eh, izdevies īstenot to, ko iecerējām. Tajā pat laikā darbs vēl nav pabeigts, jo ir jautājumi, kas jāatrisina. Piemēram, Kāds izskatīsies vispārējais budžets nākotnē? Par to vēl noris diskusijas. Tālāk jautājums par to, cik liela un kā izskatīsies reģionālās politikas daļa šajā kopējā budžetā. Un šeit es gribētu teikt, ka ir pāragri um, paust apmierinājumu par sasniegto un nedarīt tālāk neko ka lietas tiešām vēl nav pabeigtas un izlēmtas. Tādēļ es tiešām gribētu raidīt tādu brīdinājumu signālu arī jums visiem - neatslāpstiet. Mums ir jāturpina strādāt un ir jāraugās, lai mums nākotnē būtu tiešām pārdomāts budžets un tikai tad mēs varēsim koncentrēties uz tiem projektiem, kurus patiešām gribam īstenot. Bez tam es gribētu pateikties visiem Eiropas parlamenta deputātiem. kuri seko dažādiem aspektiem mūsu politikas īstenošanā, sagatavojot ziņojumus, atzinumus un tā tālāk. Kas attiecās vēl uz budžetu, patreiz notiek diskusijas par to, cik eh, gariem būtu jābūt šiem finanšu periodiem. Cilvēki runā par pieciem gadiem, par pārskatu periodu piecu gadu garumā, citi uzskata, ka septiņi gadi varētu būt daudz pieņemamāks laika intervāls reģionālās politikas projektiem, jo šie projekti pereste ir gadu garumā. Godīgi sakot, Es domāju, ka septiņiem gadiem ir jābūt mazākajām šim laika periodam. Brozokungs, piemēram, ierunājies arī par 5 plus 5 formulu, bet es domāju, ka, ja tiktu apstiprināts periods īsāks par septiņiem gadiem, tad tiešām mums būtu ļoti grūti tik tālā, kā mūsu politikas un projektu, teiksim, šo uzsākšanas fāzi. Nākamajā budžeta periodā ir paredzēts ļoti plašs sabiedrisko konsultāciju process, sākot no janvāra beigām līdz pat februāra beigām. Tad, tad debatas būs plašas un garas, un pēc tam nākamā gada vidū apmēram vienlaicīgi ar priekšlikumu nākamajam finansēšanas periodām eh, tiks eh, sagatavots šis priekšlikums. Un nākamā gada beigās, priekšsēdētājs kundze, mēs gribētu iesniegt tā saucamo kopējo strateģisko ietveru dažādiem fondiem, kas ir akvakultūra, zivsaimniecība un struktūra fondu ģimene, kā mēs to saucam. Un tas noteikti palīdzēs mums ieskicēt eh, vismaz daļu no eventuālās nākotnes un ko būtu iesp arī iezīmēt to, ko būtu iespējams sasniegt. Tāda ir patreizējā situācija un tās ir tās lietas, par kurām gribēju ar jums runāt un gribēju pievērst jūsu uzmanību. Dažādās politiskajās grupās mēs esam apsprieduši dažādus politiskos aspektus, bet kā vienmēr es ļoti labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem, un es gribēju vienkārši jūs iepazīstināt ar to, kā diskusijas ir noritējušas pēc tam, kad tika pieņemta lēmumi apmēram pirms mēneša, un lai jūs zinātu, kas jauns ir noticis šai sakrā. Paldies! Paldies, komisārs, ar priekšsēdētājs kundze. Tagad došu vārdu Lambertam Varnisterojam Un tad Konstancē Klālai lūdzu, kolēģi, runājiet pēc iespējas īsāk, jo mums ir ierobežots laika daudzums. Lambēr, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ir trīs lietas, uz kurām es gribētu saņemt atbildi. Ņemot vērā to, kāds progress ir panākts mūsu darbā, es gribēju jautāt, vai komisārs varētu mums paskaidrot, uh, kā lietas risinās ar nākotnē gaidāmām regulām. Nu, vismaz pašlaik tiek uzskatīts, ka būs atsevišķas regulas kohēzijas fondiem un Eiropas reģionālajiem fondam, reģionālās attīstības fondam. Mūsu darbam nākošajā gadā ārkārtīgi svarīgi ir zināt, kāda likumdošanas akti mums būs jāpieņem. Daži cilvēki saka, ka tomēr lietas tiks skatītas savādāk nākotnē, būs apvienoti likumdošanas akti, nebūs trīs atsevišķas regulas, bet kaut kas kopējs. Es gribēju zināt, kā tad īsti ir, jo tas mums ir ārkārtīgi svarīgi parlamentā. Un mums, protams, arī būs jāvienojas politiko, politisko grupu starpā par to. Otkārt, es gribēju uzsvērt faktu, ka tad, kad lasu jūsu uh, apkopojumu 18. lapas pusi, redzu, ka jūs īpašu uzsvaru liekat uz nacionālo valstu devumu, piemēram, partnerības līgumu slēgšanā un tā tālāk. Vai tā ir tā vieta, kur dalībvalstu un Eiropas Savienības devums apvienojas vienā? Man liekas, ka īpaši skaidri nav, kādu lomu šeit spēlētu, piemēram, pilsētas un reģioni. Šajā komitejā mēs esam runājuši par iespējamu teritoriālu paktu katrā valstī, kas būtu jāparaksta. Un šajā kontekstā mums jāatceras tās galvenās pamata iniciatīvas, ar kurām nāca klajā komisija. Tātad šeit es runāju par tiem galvenajiem projektiem. Mums ir jāzina, cik daudz dalībvalstis ir gatavs maksāt, un kā tiks ieviesta daudz līmeņa pārvaldība. Mums šeit nebūtu jārunā tikai par nacionālo līmeni, bet arī par reģionālo un vietējo pašvaldību līmeni. Tātad vai jūs varētu pateikt, vai būs runa par kaut kādu iespējamu teritoriālu paktu valstī vai nē? Vēl jūs runājāt par 5 plus 5 vai 7 gadiem, bet ir vairākas eh, lietas, vairāk projekti, kas eh, ilgst vismaz desmit gadus. Varbūt jūs varētu šo kā kaut kā komentēt. Vai varbūt mums varētu būt, piemēram, 5 plus 5 sistēma ar īpašiem nosacījumiem, inovatīviem projektiem, piemēram, struktūru projektiem, varbūt kaut kādu izpētes uh, iestāžu būvniecības projekti un tā tālāk. Šie projekti aizņem lielu laiku un nevar situāciju mainīt tik pa pieciem gadiem. Tie bija tie mani jautājumi un pateicos jums par atbildi. Bet kopumā es uzskatu, ka jūs ļoti labu darbu darat. Paldies, saka nākošā runātāja. Es atbalstu to, ko tikko teica Lamberts. Ja mēs skatāmies uz plānošanas periodu, Es strādāju arī šur komitejā, uzklausīju debatas par šo, un man likās, ka šeit ir runa par parlamenta sesiju ilguma saskaņošanu ar uh, plānošanas, finanšu plānošanas periodu ilgumu, un tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Šeit mēs runājam, piemēram, par pieciem gadiem kohēzijas un lauksaimniecības politikā, bet arī instrumenti, kam nepieciešams ilgāks laiks. Es nezinu, kā tas īsti darbosies. Divas trešdaļas budžeta tiks veltītas septiņiem, desmit gadiem, tad viena trešdaļa pieciem gadiem. Mums šeit ļoti rūpīgi būtu jāskatās uz šīm lietām un īpaši tad, kad mēs nākam klajā ar nosacījumiem. Esam dzirdējuši arī runas, ka komisija gatavo regulu par abu fondu apvienošanu. Man liekas, ka būs grūti to izdarīt. Godīgi sakot, mēs esam pilnīgi pret to. Varbūt, ka jūs kaut kā varētu šo komentēt. Un vēl jautājums par nosacījumiem dalību valstīm. Man liekas, ka tas varētu būt stimuls, ko gan visi var saprast tā, kā paši grib. Es gribēju zināt, vai jūs vedīsiet sarunas ar dalību valstīm par prioritātēm un par tiem projektiem, par kuriem būs vienošanās, kopēja vienošanās. Uh, kā arī par projektiem, kur dalībvalstīm būtu jāpiedalās ar savu finansējumu. Kāda iespēja šeit būtu uh, izteikt savu viedokli gan dalībvalstīm, gan arī reģioniem? Varbūt, ka jūs varētu vairāk informācijas sniegt par šīm lietām. Tagad lūdzu Manesko kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties komisāram par ievadvārdiem. Es rūpīgi izlasīju šo dokumentu, un man ir daži jautājumi. Ja mēs runājam par nosacījumiem un pasākumiem, kas, lai, kas pašlaik eksistē, jūs teicāt, ka šie pasākumi ir izrādījušies efektīvi un būtu pareizi turpināt šos pasākums izmantot bet šajā dokumentā redzēju, ka daži šie nosacījumi tika ieviesti tiešā saistībā ar kohēzijas politiku. Piemēram, eh, stabilitātes pakta pārkāpšanas nosacījumi vai pārāk liels valsts parāds vai noteikti reformu neveikšana Un šajos gadījumos dalībvalst, pret dalībvalstīm ir jāvērš sankcijas. Piemēram, maksājumi tiek pārtraukti uz laiku. Tas nozīmē, ka jūs izmantojat attīstības kohēzijas politiku kā instrumentus, lai kontrolētu dalību valstis. Man liekas, ka tas ir pretēji tam, kas ir teikts iepriekšējās sanāksmēs, jo vienmēr bija vienošanās par to, ka šāda lietas nenotiks. Jo tā vietā, lai palīdzētu dalībvalstīm saņemt naudu, mēs redzam, ka notiek kaut kas pilnīgi pretējs. Jūs sodat dalībvalstis par pieļautajām kļūdām, par valdības pieļautajām kļūdām. Man liekas, ka es atceros, ka Levandovskij kungs teica, ka tas nav pareizi. Uh, jo reģionu nebūtu jāsūta par, jāsoda par valdību izdarītajām kļūdām. Es piekrītu, ka valstīm ir jāapņemas pareizi izmantot naudu un jāizpild ir mērķi, bet mums ir jānodrošina, ka finanšu instrumenti tiek izmantoti sākotnēji paredzētajiem mērķiem. Jūs pieminējāt arī garantiju deklarāciju. Man liekas, ka šī deklarācija jāsagatavo neatkarīgam auditoram. Komisija ir teikusi, ka ja komisijas politika netiks izmantota, tad konti tiks iesaldēti, bet kas šajā gadījumā notiks ar daudzgadu programmām? Piemēram, lauksaimniecības politikas ietvaros. attīstības un kohēzijas politikas ietvaros mums ir uh, daudz šādi daudz gadu pro, pro, projekti. Tas varētu novest pie problēmām, piemēram, papildus birokrātija, arī pārlieku liela kontroli. Mēs visu laiku runājam par vienkāršošanu, par vienu audita procedūru. Tāpēc mums būtu jānolem, ko tad mēs īsti gribam, nevis jānonāk pretrunās kādus mērķus mēs gribētu uzstādīt un kādus pasākumus mēs veiksim, lai šos mērķus sasniegtu. Vēl es gribēju runāt par izpildes rezervi, lai dalībvalstis strādātu labāk. Man liekas, ka šis jautājums ir diezgan sarežģīts un nav īpaši skaidrs. Varbūt, ka mums būtu jānovērtē, cik noderīgi šī instrumenti ir. kāda būtu ilgtermiņa ietekme, cik efektīvi šie instrumenti varētu būt. Un tad mēs varētu izvairīties no iespējamiem negatīviem rezultātiem. Un tā mēs neratītu arī papildus slogu projektu vadītājiem. Tad šeit es gribētu zināt, kādi konkrēti pasākumi komisijai ir padomā, Jā, protams, ir taisnība, ka atbildība jāuzliek arī reģioniem. Bet mēs vienmēr esam ļoti labi sadarbojušies ar komisiju, un komisija ir nākus klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Un tas ir tieši tas, ko es gribētu redzēt komisijas priek priekšlikumos, jo mēs esam vienojušies par principiem, bet es gribu konkrēts pasākums redzēt. Elzabet, lūdzu. Paldies! Par dažiem priekšlikuma punktiem mums ir skaidrojums, bet ir arī dažas eh, lietas, kas joprojām nav atrisinātas. Jūs teicāt, ka visiem reģioniem jūs gribat dot iespēju saņemt atbalstu, lai izpildītu 2020 mērķus. Kā jūs to saskaņosiet ar faktu, ka kopumā naudas ir mazāk, un tas jau ir pilnīgi skaidrs. kā jost to saskaņosiet ar faktu, ka līgumos ir noteikts, ka mazāk labvēlīgiem reģioniem kohēzijas politikas eh, centrā būtu jābūt. Man liekas, ka šis ziņojums būtu jāuzlabo tā vietā, lai dotu kaut kādus solījumus, kurus vispār nevar izpildīt. Otkārt, attīstības līgums es esmu sapratusi un arī esmu dzirdējusi komentārus no reģiona ģenerāldirektorāta, ka ir šāds līgums, kas e, aizvieto nacionālos ietvaru plānus, un šeit ir runa par saistošu dokumentu. Vai tas nozīmē, ka dalību valstīm būs prioritāte, nevis reģioniem kā tagad? Vai tieši šie jautājumi būtu jāizvirza priekšplānā? Ja mēs runājam par partnerības līgumiem, tad šeit partneri būs vienkārši skatītāji, jo, ja būs līguma ar valstīm vai starp valstīm vai ar augstāko pārvaldes līmeni, jūs ziņojumā jūs arī neko vairāk nerunā, neatrunājāt par partnerības idejām, par partnerības līgumiem. Uh, jo šajā līgumā ir daudzas jomas, daudz aspekti, kas varētu būt labi instrumenti, ar kuru palīdzību Eiropas Savienība varētu saukt pie atbildības dalību valstis. Un tagad izskatās, ka labos reģionus vienkārši atmet malā, vai tas ir tas, kas mums ir jādara. Man liekas, ka mūs par to kritizēs. Varbūt jūs varētu pateikt, kāpēc daudz par to īpaši nerunājāt ziņojumā. Lasek kungs, lūdzu. Liels paldies. Priekšsēdētājs kundze. Es gribēju pievienoties iepriekš teiktajam un arī gribēju uzsvērt kādu īpaši nozīmīgu lomu, koplēmumu. Un diskusijas par nākotnes mērķiem un par to, kā uh, labot pagātnes kļūdas. Mums ir nepieciešama laba analīze, jānosaka konkrētas kļūdas, un es personīgi. Priekšsēdētājs saka, ka tulkojums vācu valodā nav pieejams. Yes. Čili ještě jednou zopakuji, že pro mě je důležité. Nu, vēlreiz gribēju atkārtot, ka man personīgi īpaši svarīgi ir sadarbība visos līmeņos, balstoties uz partnerības pieeju. Tā būtu garantija veiksmei, labiem rezultātiem, gatavojot jaunas programmas, būtu svarīgi izmantot šo partnerību, kā arī veikt atbilstošu analīzi, lai atklātu visas pagātnes kļūdas. Es gribēju uzslavēt komisāra darbu, it īpaši pilsētu reģionu sadarbības jomā. Es gribēju teikt, ka šī sadarbība noris starp nelieliem ciemiem un pilsētām, starp lauku reģioniem un pilsētām. Ir skaidrs, ka šiem reģioniem ir jāsadarbojas. Es gribēju jautāt, kā komisija garantēs, ka šāda daudzlīmeņu sadarbība notiks arī nākotnē. Komisāri, varbūt jūs teikt varētu atbildēt uz jautājumiem. Es mēģināšu apkopot atbildes uz jūsu jautājumiem. runājot par koplēmumu, es esmu iesaisti, bijis iesaistīts lēmumu pieņemšanā, esmu piedalījies daudzos pasākumos dalību valstīs un reģionos, mēģinot nodibināt kontaktu. Esmu izskatījis programmas un uh, runājis par to, kā par programmām vienojas, ne tikai starp komisiju un dalībvalstīm nacionālā līmenī, bet arī iesaistot reģionus. un, protams, arī vietējās pašvaldības. Jo, piemēram, pašvaldības saka, ka viss jau norisinās tikai reģionu līmenī. Tātad šeit mums ir dažādi līmeņi, kur lietas varētu norisināties. Ja mēs runājam par daudz līmeņu pārvaldību, ir skaidrs, ka jāiesaista visi līmeņi, jo tā ir vienīgā iespēja, ir jāiesaista visi arī lēmumu pieņemšanā. Bet es nevaru ignorēt konstitucionālos ietver nosacījumus. Es vienkārši varu cilvēkiem teikt, kas, vai stāstīt, kas ir pieejams, ko viņi var darīt nodrošināt, ka cilvēki piedalās sarunās un ka pēc iespējas lielāks skaits līmeņu tiek iesaistīts diskusijās. Partnerības un investīciju līgumi. Protams, šeit jāatceras par konstitucionāliem līgumiem, un partneri arī jānosaka domājot par šo ietvaru. Mums ir, piemēram, bijušas diskusijas ar federālām republikām, jo tur, piemēram, zemes spēlē lielu lomu. Man liekas, ka šādā konstitucionālā situācijā mums ir nepieciešams nacionāls visaptvarošs līgums, Tad mums, piemēram, varētu būt runa par nacionāla līmeņa jautājumiem, piemēram, transporta tīkliem Vācijā. Bet, ja šāds līgums attiecas uz zemēm, tad ar zemi attiecīgo arī jānoslēdz partnerības līgums. Bet mums pašlaik vēl nav gala viedokļi par šo jautājumu. jums būtu īstenībā jāskatās uz nosacījumiem, kas attiecas uz katru konkrēto valsti. Tie ir tādi būtiski materiāli fakti. Sarunu gaitā mēs mēģinam nodrošināt, ka pēc iespējas vairāk līmeņu tiek iesaistīts šajās diskusijās. kā jau es teicu iepriekš, iesaistot ne tikai reģionus, bet arī vietējās pašvaldības, tā lai visi tiktu uzklausīti. Tikai tā mēs izdarīsim darbu, kā tas nepieciešams. Tagad par nosacījumiem. Cik lielā mērā šos nosacījumus varētu unificēt? jo gala lietotājam ir lielāka interese izmantot konkrētus vienotus nosacījumus. Un šeit mēs runājam par sociālo fondu un reģionālas attīstības fondu. Man pieeja ir tāda. Mums varētu būt daži konkrēti nosacījumi abiem fondiem, bet jau no paša sākuma Mums e, šie te fondi bija nodalīti, bet mērķis ir galu galā pieņemt vienotu pieeju. Un runājot par kohēzijas fondiem, kā daži jau to pareizi teica, šie fondi ir ar ierobežotu ietekmi dažos aspektos, un daži no jums pieminēja dažādus finansēšanas avotus un fondus. Bet ir skaidrs, ka vienota pieeja ir nepieciešama, bet tomēr jāatceras par katra konkrētā, par katras konkrētās lietas apstākļiem. Par nosacījumu, prasībām valstīm. Jums jāsaprot, ka šī diskusija neatiec tikai uz reģionu politiku. Šeit ir runa par to, kā mēs strādāsim ar dalību valstīm Eiropas līmenī. Šeit ir runa par dalību valstīm, kas atkārtoti pārkāpa līgumus, piemēram, stabilitātes faktu Es esmu optimists, vienmēr esmu bijis optimists. Šeit mums vairāk ir tāda teorētiska diskusija, jo es ceru, ka tās valsts, kas tiešām ir izdarījušas pārkāpumus, mēģinās atgriezties uz taisnās takas. Mēs vienmēr esam runājuši par iespējamām sankcijām. Un pašlaik nosacījumi kohēzijas fondam ir tādi, ka maksājumus var aizturēt uz laiku, bet šis instruments gan nekad nav izmantots. Komisijā daži cilvēki ir teikuši, ka dažreiz fondu līdzekļi nevar tikt izmantoti, jo nosacījumi attiektos tikai uz 15 valstīm, bet ne uz atlikušajām 12 valstīm. Ja mēs runājam par maksājumu aizturēšanu, tad ir skaidrs, ka sankcijām tomēr ir jābūt. Jo kopumā valstīm prasības ir jāpilda. Šeit ir runa par kopējo budžetu konkrētajā valstī. Un problēma ir tāda, ka valstis atšķirās. Un kohēzijas ziņojumā un tā secinājumos ir jāskata situācija kopumā. Mums būtu jāskat kopumā arī viss Eiropas Savienības budžets. Bet es uzskatu, ka struktūra fondu nauda ir jāizmanto kā investīcijas, lai panāktu ekonomikas atjaunošanos un izaugsmi izvairoties no kaut kādiem neproduktīviem pasākumiem, kas nepanāktu šo mērķu izpildi. Padomē mēs esam daudz runājuši par to, kas būtu jādara vai nebūtu jādara. Un tā pamatdoma bija tāda, ka makroekonomiskie nosacījumi nebūtu jāpieņem, ja tas nav vēlams un ka nevar noteikt šos te makroekonomiskos nosacījumus. Ministri varēja tomēr pieņemt šādus nosacījumus saistībā ar kohēzijas politiku, ne makroekonomiskām prasībām. Man liekas, ka tas būtu svarīgi, runājot par projektu izpildi. Par auditiem jau vairākas reizes esmu teicis, ka mums būtu jāļauj dalību valstīm noteikt papildus audita nosacījumus un prasības. Varbūt, ka šeit arī varētu panākt lielāku vienotību, bet jāatceras, ka dažādās valstīs varētu būt konkrēti specifiski nosacījumi, kas jāizpilda audita gaitā. Es vienmēr esmu teicis, ka mums ir nepieciešams saprātīgs budžets. Un absolūtos skaitļos man liekas, ka pašreizējā summa ir saprātīga, bet ja mēs skatāmies uz nākotni un nākotnes budžetiem, Es nezinu, vai situācija būtiski atšķirsies, un ja tā tas būs, tad plānus nevarēs izpildīt, jo mums ir reģioni, kas nav īpaši lieli. Un nesaņem daudz naudas, jo tur ir maz iedzīvotāju, šie reģioni ir mazāk konkurētspējīgi. mums ir jāskatās, cik daudz mēs projektiem varam novirzīt, kādas būs izmaksas. Es nezinu, kādas, būt pamats, kādas būs pamatsummas, bet uz budžetiem būtu varbūt jāskatās absolūtos skaitļos, nevis jārunā procentos. Piemēram, ja mēs paskatāmies uz attiecībām starp kompetences reģioniem un korvenģerats reģioniem, tad atšķirības var būt robežās no 1 līdz 10, un mēs šādas robežšķirtnes arī paturēsim. It īpaši tas attiecās uz, ja tā varētu saukt, saņēmēju dalību valstīm. Jā, politiski es varētu teikt, ka mums ir samazināts budžets Un ja tas būtiski atšķirsies no pašreizējās situācijas, tad varētu būt tā, ka reģionālā fonda nauda nonāks konverģences reģionos. Un ir valstis, kas nesaņems neko. Mums ir maksātāja valsts, piemēram, Vācija, kur arī ir vietas, kur jāsniedz palīdzība un kas arī saņems šo naudu. Bet mums būtu varbūt nākotnē jāskatās uz proporcionālu samazinājumu. Protams, ka mums būs jāorganizē arī sanāksmes ar līdzekļu sanāk, saņēmējiem šajos gadījumos. Mums arī jāatceras, kāda nostāja būs kompetences reģioniem, un šajā gadījumā tad 2020 mērķi vairs nestrādās tā, kā vajadzēs. Pašlaik mēs pieņemam, ka nākošajā plānošanas periodā mums būs mazāk kā 70 šādu reģionu. Pašlaik 155 miljonu cilvēku dzīvo konverģences reģionos. Tas ir, ja mēs skatāmies uz iedzīvotāju skaitu. Un ja situācija attīstīsies tā, kā mēs uzskatām, tad nākošajā plānošanas periodā šādu iedzīvotāju skaits būs tikai 120 miljoni. Un man liekas, ka tās būtu pazīmes, kas liecinātu par politikas efektivitāti ilgākā laika posmā tā atbrīvosies fonda līdzekļi, kurus mēs varēsim tērēt kaut kā savādāk. Tas nozīmē, ka mums būs pieejamas jaunas iespējas, un mēs varēsim nodrošināt reģioniem pietiekoši lielu naudas summu. Jūs pieminējāt izpildes rezervi. Tas īstenībā ir atkarīgs no procentuālā lieluma, nevis absolūtiem skaitļiem. Nu, tas ir tas, pie kā mēs nākošajās nedēļās un mēnešos strādāsim. Es ceru, ka plāns joprojām paliks spēkā, un mēs eh, vienlaicīgi par to arī diskutēsim. Tātad par to, kā līdzekļus varētu novirzīt citur. Bet man ir tāda sajūta, ka mums būs Eiropas līmeņa pārvirzīšana un fondu līdzekļi nonāks pie reģioniem atkarībā no proporcionālā lieluma. Pašlaik neko vairāk nevar teikt. Eh, situācija šāda. Mums ir 10 minūtes un 11 runātāji, jo eh, komisārs gribētu arī Eh, Donavas stratēģiju mūs iepazīstināt. Eh, un, un priekš tā mums vajadzīgs 10-15 minūtes eh, pašā sanāksmes beigā, tā kā mums ir 10 minūtes 11 sarunātāji. Pat ja jūs būsiet disciplināti un runāsiet mazākā minūte, mēs ar to netiksim galā. Mans priekšlikums ir, ka mēs piedošanu Lambēru lūdzu. Šeit reglamenta jautājums, jo mm, runās ar komisiju mums vienmēr ir īsa uh, izmaiņa, viedokļa apmaiņa, bet septītās kohēzijas uh, politika. Es uzskatu, ka mums būtu nepieciešams, lai mums janvārī būtu kāds laika punkts. Jo, jo es, protams, saņēmu atbildes, bet ne tādas atbildes, ar kurām mēs varētu politikā strādāt. Man ir vajadzīga konkrētāka informācija par regulu sagatavošanu vispār un tā tālāk. Man vairāk ir jāzina, tad jāzina par maniem jautājumiem. Jā, paldies par atbildēm, taču tās bija nepilnīgas. Tāpēc es gribētu lūgt sekretariātu un priekšsēdētāju, nu, janvārī atvēlēt jaunu laiku, pirms mēs runāsim par kohēzijas fórumu. Jā, es gribēju priekšlikumā nākt eh, ar to, ka eh, komisārs ir izteicis savu vēlmi ierasties janvārī. Tur mēs turpināsim savu diskusiju. Tā kā es domāju, ka nu pieci cilvēki vēl varētu izteikties, bet lūdzu izsakieties īsāk par minūtu un tad varēsim lūgt, lai komisārs īsi atbild. Un pārējie kolēģi tad janvārī varēs izteikties. Es ļoti atvainojos, bet tāda dzīves patiesība. Dzīves īstenība ir Igojana Konz lūdzu. Mūs, es saprotu, mums jauna uh, dalībniece. Jā, labrīt, paldies. Es eh, mēģināšu izteikties ļoti īsi. Un es eh, īsumā izteikšu savus jautājumus, bet vispirms eh, mazliet viņa priekšvēstures, kas attiec uz struktūrālo situāciju un finansējumu, tad tas ir ļoti nepieciešams lai mums būtu attīstības stratēģija, runāšot par jau e, fizikā, e, vai mēs skatīsimies šo IKP vai kādus citus kritērijus, lai e, novērtētu attīstības līmenis. Otrais jautājums. Jūs runājāt par dažiem reģioniem, uh, kuros ir zemes iedzīvotāju blīvums, manā reģionā ir šāda um, problēma. Un piektajā kohēzijas ziņojumā eh, komisija atsaucās uz izaicinājumiem, ko rada novecojošies eh, iedzīvotāji. Nu, ko tad komisija darīs, eh, runājot par tālāko kohēzijas politiku? Eh, lai tiktu galā ar šādiem reģioniem, kuros ir eh, zemes iedzīvotāju blīvums un iedzīvotāju novecošanās. Un nobeiguma jautājums, eh, runājot par nākotnes funkciju, runājot par konverģences mērķiem, uz ko atsaucās arī piektais pārskats kas, zinām, mērā aizstāsies šo te uzsākšanas un nobeigšanas sistēmu, phasing in, phasing out, e, ko komisija tad šajā e, sakarā šobrīd apdomā? Un e, ko par dažādām pārējas formām varam teikt? kolēģi, minūte un jautājums. Minūte un jautājums, jo mums vajadzētu dot vārdu pēc iespējas daudziem. Mikāla, lūdzu, jums vārds. Ευχαριστώ κύριε. Paldies. Paldies. Izteikšos ar diviem īsiem komentāriem. Pirmām kārtām, kā komisārs vai precīzāk teikt, e, kāds ir viņa viedoklis par to, kāds būs finanšu krīzes iemesls, kas, e, kāds būs mums šīs te ietekme kāds būs eh, rezultējošais ietekmes, ietekmes eh, iespējas uz finansēm, jo mums eh, beig beigās vai tur kāds netiks, nesaņems tā kā sodu, un, un varbūt viņi tiks sodīti arī reģionālajā politikā. Otrais jautājums. Komitejā un parlamentā tika pieņemts ziņojums, kurā bija priekšlikums par caurskatāmību, uh, attiecībā uz reģionu finansējumiem. Vai jūs esat šo iniciatīvu apskatījuši? Paldies! Saka priekšsēdētāji, tagad Okani Kinzi. Liels paldies, priekšsēdētāja kundze. Komisāra kungs arī paldies, ka atlicinājāt mums laiku. Un par šīm viedokļu apmaiņas iespēja. Tas nozīmē, ka mums ir ļoti stipra partnerība, un tas tiešām silda sirdi. Daudzas no tēmām ir aprunātas, bet man ir viena īpaša tēma, tā ir uh, pilsētu politika, un tas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā nākotnes kohēzijas politiku. Uh, tomēr es nedomāju, ka vajadzētu to stād, nostādīt kontrastā ar lauku uh, politiku. Es esmu mazliet uztraukusies, jo pilsēta politika, kāda tā parādās piektajā koheizijas ziņojumā, īsti nesaņem pietiekoši daudz telpas, un šo dokumentu mēs analizējam, uh, ir caurskatot arī stratēģiju 2020. gadam. Un kā tad mēs redzam, ka šī pilsētu dimensija ir sarukusi, vai dažās vietās pat vispār pat nav pieminēta. Vai es eh, tiešām gribētu eh, tādu apliecinājumu no jums, ka vai mums būs labāka, labāka koordinācija, jo šobrīd mēs redzam, ka šī te teritoriālā kohēzija kas uh, ir saņēmusi lielu un ieskatu jūsu ziņojumā. Es tāpēc tiešām gribētu ziņāt. Mikails teica, ja jūs gribat uh, runāt tikai pusminūtes uh, runas izteikt, un pēc tam tad varēsiet runāt janvārī. Tagad lūdzu pēdējais runātājs. Mikails nav. Nu, redz, cik jauki. Līdz ar to tad lūksim komisāram izteikties. Runājot par attīstības plānošanu. Ļoti svarīgi ir, lai reģioni šobrīd sāktu pārunas, sāktu sagatavošanas darbu pārunām un tas būs par laika periodu pēc 2013. gada. Jo komisija ir nākusi ar paziņojumiem vairākas reizes, un mēs esam teikuši, kas tad īsti būs iespējams. Lai mēs varētu izveidot savus attīstības plānus, kāda mums būs to struktūra, un kādas tad mums ir vajadzīgas diskusijas ar reģioniem, ar vietējās varas pārstāvjiem un arī ar dalībvalstīm Taču eh, ir priekšlikumi, kas nāk no reģioniem un dalībvalstīm, un tās faktiski iet tādos divos virzienos. 171 eh, eh, reģions saka, ka mēs sakam, mums ir interesi par to, un ja komisija Taču mēs redzam, ka ir pretējie, e, kā, kā pretējie skaitļi ar tie, ar kuriem mēs veicam pārunas, veicam izvērtējumu, dažādās prioritātes. Un mēs tad mm, analizējam, vai tie ir pietiekami ambiciozi šie priekšlikumi, lai eh, tie atbilstu um, Eiropas Savienības 2020. gada mērķiem. Nu, tādā veidā mēs eh, tam eh, pievēršamies. Mēs veicam galīgo izvērtējumu. Taču to, kā šie reģioni attīstīsies, tas tam ir jāsākas no reģionu pašu puses. Ieskaitot arī reģionus, kas ir attāli, kuros ir nelabvēlīga situācija, Runājot par demogrāfiju, nu, to arī mums ir rūpīgi jāapskata. Mums nekad nav bijuši īpaši vienkārši tādi atbildes jautājumi, atbildes iespējas, jo iespējams, ka nu, ir vienkārši kaut kāda cilvēka pārvietošanās uz, eh, no laukiem, un, pils, un šie iedzīvotāji pārceļas uz pilsētām. Un, bet nu, tas mums vienkārši ir jāskatās. Taču uh, mana pieeja ir tāda, ka mums ir jāstrādā ar katru individuālo reģionu. Laika gaitā es esmu bijis daudzos reģionos, tos apmeklējis, un uh, tie tiešām ir arī geogrāfiski nelabvēlīgi. Pamatojoties uz tā saukto eh, nomaļību, jeb periferalitāti, protams, ir ļoti grūti viņiem eh, cīnīties ar šiem nelabvēlīgajiem apstākļiem. Mums jāstāsta, kā mēs varētu strādāt kopā. Mēs varētu eh, tikai palīdzēt iedzīvotājiem tad, ja beidzam Eh, izglītības institūciju attīstību, lai eh, ļaudis palikt šajos reģionos, kuros samazināts iedzīvotāju skaits. Taču, eh, diemžēl, mēs to nevaram izdarīt vienas dienas laikā. Taču ir nepieciešams cīnīties ar akūtajām problēmām. Un ir tiešām vesela kārta rinda šādu reģionu, kuros ir daudz šādu problēmu. Un tur mums jācenšas pēc iespējas ātri uzsākt šīs izglītojošās programmas. Es atgriezīšos vēl pie eh, šī jautājuma. Es esmu vienmēr teicis, ka mēs vienmēr esam aplūkojuši eh, pilsētas, kurās dzīvo 7% no mūsu iedzīvotājiem, un arī mūsu programmu periodā, ko mēs šobrīd apskatām, mums ir jāpamana, ka mūsu rīcības programmās, darbības programmās, uh, ka dažas pilsētas viņām faktiski nepietiek naudas šajās programmās, jo nu, kamēr lauku e, apvidos ir programmas. Un e, nu, tās gan varbūt pamatā ir lauksaimniecības e, izgrītojošās. Un es mēģināšu nodrošināt to, lai mēs nu, šo nu, šķērs savienojamību nodrošinātu ne, protams, pārklāšanos, bet tādā veidā gūtu sinerģiju. Jo lauku attīstībai nauda tiks piešķirta visam šam eh, lauksemnie lauku, eh, lauku teritorijas apgabalam, nogabalam, nevis atsevišķām fermām. Jo eh, ne tikai kādai konkrētai lauku saimniecības fermai tiks sniegta palīdzība. Un tas Mums tad ir e, jānosedz viss šis lauku apgabals. Mēs e, tad vairs nerunājam ar kontrastiem, mēs tikai uzliekam uzsvaru uz kādu konkrēta, mm, uz kaut kādu konkrētu tēmu. Tā kā šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka mēs e, neapskatīsim sankcijas, uh, Mm, runājot par struktūra fondu līdzekļu izlietojumu. Uzskatot mūsu finanšu ierobežojumus, mēs redzam, ka vesela rinda valstu e, privātu sektors ir ļoti tāds izvairīgs no investīcijām. It īpaši e, tad, kad ir mm, daudzi projekti, ir daudzgadu projekti. Un viņi nav e, gatavi uzņemties risku vajadzīgajā apjomā. Līdz ar to tad e, šī te e, valsts roka arī ir aktīva investētāja. Ar 2009.10. gada e, šiem avansa maksājumiem mēs mēģinām būt aktīvi. Mēs esam samaksājuši 60, 60 miljonus. Eh, šajos te avans maksājumos eh, Grieķijā un citās valstīs. Eh, esam solījuši, ka mēģināsim nodrošināt, lai starptautiskais kredīts, jeb aizdevums, būtu saistīts ar to, ka puse no tā būtu kā līdzfinansējums struktūrālā fonda investīcijām. Un šajā gadā pirmo reizi mums e, būs e, šāda veida e, kopīgās palīdzības operācijas. Lai mēs, neiztē, mēs protams, neiztērēsim visu budžetu šādā veidā, mēs mēģināsim to turpināt arī nākošajā gadā. Un cerams, ka mēs varēsim būt aktīvi šajā jomā arī no valsts puses bet runājot arī ceram, ka arī privātais sektors iesaistīsies. Un e, reģioni, kas ir izauguši no šiem 75%, un 100% e, mums ir 60 e, miljoni, ap 75 un 95%, kas saņem no uh, IKP. Tā kā es domāju, mums ir eh, nepieciešams kaut kādas starp kategorijas, lai mēs varētu eh, eh, saglabāt attīstību tiem, kuros šis līmenis ir zem 75% no IKP. Jo es domāju, ka šie labklājības līmeņi tad tādā veidā tiktu, zināmā mērā, nodrošināti un palielināti. Tā kā šobrīd, nu, ja runājot par šo phasing out, jeb uh, palīdzības pārtraukšanu, mums jāstāsta, ko tad īsti ļaudis vēlas. Maksā vienādos uh, apjomos, vienādos daudzumos septiņu gadu periodu laikā. Varbūt mēs to varētu kaut kādu uh, plakanāku šo te līkni pārveidot un līdz ar to būtu tāda mīkstāka nosēšanās nu, e, piecas minūtes par e, Donavas stratēģiju. Es domāju, ka jūs tajā varēsiet iekļauties. Piedošana, saka runātājs. Jūs mums neļaut izteikties, un eh, tas ir diskriminējuši. Es ceru, ka man būtu lielākas pilnvaras, un es varētu pagarināt dienas garumu līdz 48 stundām. Saka priekšēdētāji, es teicu, ka ja, eh, priek, ja komisārs pabeigs ātrāk, eh, tad es došu vārdu visiem. Bet, nu, pats šis saprotiet, man nav tādas pilnvaras. Es došu jums vārdu, ja jūs vēlāk jums atliks laika. Runājot par Donavas stratēģiju, saka komisārs. Es esmu ļoti priecīgs, ka man ir uh, iespēja pārunāt uh, domas janvārī ar parlamentu. Es mēģināšu izteikties ļoti īsi šobrīd. Uh, Dan Donavas stratēģija mums bija šāds projekts, ieskaitot darba plānu, par ko tika pieņemts arī lēmums, tas bija apstiprināts. Kad tas ņem mērķis šim pasākumam ir tāds, eh, ka mm, vispārējo jautājumu padomē Vācijas prezidentūras laikā šis rīcības plāns tiks pieņemts. Un eh, pēc tam eh, jūnija valstu sanāksmē valstu vadītāju sanāksmē, tas tiks ratificēts. Katrā ziņā ideja ir tāda, ka Donava, kas ir visinternacionālākā upe pasaulē, desmit valstis, 40 reģioni ir tās krastos, ieskaitot, ja mēs pieskaitam arī pietekas, visādā ziņā, ja mēs tās tālāk attīstam, tur ir 100 miljonu uh, pilsoņu, kas dzīvo šajā reģionā šajā zonā. Mums ir trīs pamatreliģijas pārstāvētas reģionā, mums ir eh, milzīgas ekonomiskās atšķirības, un tieši šī iemesla dēļ tur ir arī milzīgs potenciāls, eh, jo tur ir eh, četras galvenās jomas un 11 nodaļas. No vienas puses mm, tur ir runa par, ko, protams, kuģošanu, ekonomisko attīstību Donavā, ja mēs salīdzinām ar Reinas upi tad eh, ir, protams, potenciāls, kas ir 3 eh, līdz 6% tikai izmantots eh, par modālām kuģošanām un tā tālāk. Mums ir jāuzlabo arī vides situācija, ūdens kvalitāte, biodiversitāte Donavas reģionā. Tas būtu tā kā otrais pīlārs kurā apskatām cilvēku resursu attīstīšanu un veiktspējas uzlabošanu. Tāpat arī drošības joma tur tiek skatīta, ko vajadzētu mums diskutēt līdzīgi ar visām makroekonomiskajām stratēģijām. Nevajadzētu būtu radīt papildus jaunu birokrātiju, Uh, un katrā ziņā mērķis ir tāds, ka mēs izmantojam jau pašreiz eksistējošos uh, finansu līdzekļus, uh, struktūra fondu, kaimiņa attiecības fondu un pirms iestāšanās naudu, lai mēs tiešām sniegtu tādu pievienoto vērtību Donavas reģionam. Mans uzdevums ir, lai mēs koncentrētos tikai uz tiem projektiem, kurus var ieviest tad, ja vairāki reģioni sadarbojas. Ja mēs eh, runājam par kuģniecību, ūdens kvalitāti, ekonomisko attīstību, kooperāciju, kultūras apmaiņu un tā tālāk, visas šīs lietas ir iespējams tikai tad, ja reģioni sadarbojas savā starpā. Un 2012. gadā mums būs pirmais eh, starp posma ziņojums projektiem, Un eh, tas ir tas, ko mēs eh, plānojam eh, Donavas stratēģijā. Tas sākumā bija tāds, tāds īpašs projekts, nu, jo nu, tas nāca no dalībvalstīm, tā kā tas radīja veselu tādu, zinām, entuziasmu dalībvalstīs, un es ceru, ka tas arī izpaudīsies īpašos projektos, jo bija 800 viedokļi, Eh, ziņojumi eh, šī projekta attīstības fāzē, un tas tikai rāda, cik entuziasmu pilni ir cilvēki. Un es eh, domāju, ka mm, daudzās Eiropas ehm, malās šī ideja ir interesanta, kas gribētu to darīt arī pie sevis, bet paskatīsimies arī, piemēram, uz Baltijas reģionu un to izmantosim šīs testa fāzes Priekšsēdētāji, liels paldies, kolēģi. Es domāju, eh, ka jūs piekritīsiet, ka mēs pārnāsim Donavu janvārī. Un tagad es gribētu aicināt Angurakis kungu, lai viņš uzdod savu jautājumu, bet es redzu, ka viņš ir atstājis zāli. Nu, diemžēl, eh, nu, viņš būs pirmais runātājs janvārī. Mums ir eh, ļoti daudz eh, jautājumu eh, mūsu darba kārtībās līdz pat vasaras beigām, un es domāju, ja mēs varēsim atrast papildus laiku, tad mēs varēsim vēl pāris papildu tikšanās noturēt. Savādāk mēs visus nevarēsim visiem dot vietu mm, uzdevumu jautājumiem. Tā kā liels paldies, kolēģi, tagad mēs pāriesim uz. Konstances Krēlas jautājumu un ja tas ir num, kurš nu, piektais numurs eh, mūsu darba kārtībā. Mēs samainījām vietām ceturto un piekto punktu. Tā kā eh, liels paldies komisāram vēl vienreiz, un es gribētu uzaicināt Konstants Krēlu, lai tā izteiktu savas ievadu piezīmes attiecībā uz viņas ziņojumu. Jā, vielen dank, Frau Vorsitzende. Uh... Paldies, priekšsēdētājs Konze. Es äh, domāju, ka es varētu izteikties salīdzinoši īsi, jo Mums jau bija diskusijas komitejā par šo jautājumu, un jāsaka, ka man nav īpaši daudz jaunu, ko piebilst šai sakarā. Pirms dokuments tika nosūtīts tulkošanai, man bija diskusijas ar ēnu referentiem, un es ar viņiem vienojos par to, ka cik vien iespējams maksimāli iestrādāšu ēnu referentu atziņas eh, atz, šajā mm, atzinuma projektā, un to jūs varat arī redzēt atzinuma tekstā, jo tagad daudz konkrētāk iet runa par daudz līmeņu pārvaldes sistēmu. Un eh, šajā atzinuma tekstā tas atspoguļojas eh, tiešām mm, daudz konkrētāk. Tāpat ar ēnu referentiem mēs runājām par to, vai iekļaut citas prioritātes atzinumā. Bet es domāju, ka šajā konkrētajā gadījumā ir svarīgi koncentrēties uz galvenajām prioritātēm, ko arī esmu mēģinājusi šajā atzinuma tekstā darīt. Es domāju, ka tieši tāpat bija arī iepriekš, kad gatavojām rezolūciju. Un vēl es uzskatu, ka šajā atzinumā ir ļoti svarīgi pateikt to, ka Eiropas sociālo fondu mēs redzam kohēzijas politikas kontekstā, un ka mēs gribētu redzēt, lai lauku attīstība notiktu saskaņotākā veidā. Pagātnē mēs, protams, piedalījāmies sarunās eh, par patreizējo daudzgadu finanšu plānu un es domāju, ka mēs vairāk kārtīgi esam uzsvēruši nepieciešamību pēc pārobežu sadarbības un es domāju, tas arī ļoti labi šeit ir atspokļojies. Un es domāju, ka šī pārobežu sadarbība sadarbība teritoriālajā kohēzijā ir jo īpaši svarīgi. Dažreiz tas tiek uzskatīts par, par vienkārši kaut kādu papildus elementu, bet es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi. Bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai eh, tiktu ņemta vērā arī atsevišķu reģionu īpašās eh, vajadzības un situācijas, lai tiktu ieviest tā saucamie pārējais noteikumi. Es eh, rakstu šo atzinumu arī šo komitejas vārtā, un es domāju, ka agrāk vai vēl mēs nonāksim pie jautājuma par naudu. Uh, Un ņemot vērā to, kas ir sasniegts arī iepriekšējos gados, varam secināt, ka kohēzijas politikas efektivitāte ir tieši atkarīga no tā, vai tā tiek pietiekami labi finansēta. Es domāju, nav pieļaujams, eh, ka finansējums kohēzijas politikai uh, samazinātos. Un es domāju, ka to būtu arī uh, nepieciešams nepārprotami atspogļot šajā atzinumā. Bez tam atzinumā esmu aplūkojis to, Eh, cik ilgām vajadzētu būt tā saucamajam vidējā termiņa finansēšanas plānam. Un es domāju, ka šīm programmām ir jātiek veidotām vismaz uz laika periodu ne īsāku par septiņiem gadiem. Mēs varētu apsvērt arī 5 plus 5 formulu vai arī, piemēram, 10 gadu periodu. Bet, kā es teicu, kā minimums ir 7 gadi, un es ceru, ka Garīgas kungs kurš savā noslēguma dokumentā vispār nav iekļāvis šo septiņu gadu termiņu kā opciju. Es domāju, ka mums izdosies viņu pierunāt, mainīt savas domas. Jo, kā es teicu, īpaši kohēzijas politikas projektiem šim periodam ir jābūt vismaz septiņiem gadiem. Uh, tālāk man nav īsti skaidrs, kā Um, būs, ja izņēmumi attieksies uz uh, programmām, kas veido vienu trešo daļu no kopējā budžeta. Bet es domāju, ka mums ir jāraugās, lai mūsu intereses atspoguļotos ne tikai šajā atzinumā, bet arī uh, komitejā kopumā. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi, eh, lai eh, šajā stratēģijā 2020 eh, tiktu iekļautas visas stratēģijas, teiksim, šīs politikas un, un aspekti. Mums ir jārealizē šī vispārējā holistiskā pieeja, jo kohēzijas politikas kontekstā nav pieļaujama šī sektorālā pieeja vai pieeja pa nozarēm, jo mēs redzam, ka transporta attīstība, darba vietu radīšana, pētniecība, tās ir lietas, kuras ir jāskata kontekstā un uh, un tās ir jārealizē saskaņoti, un es domāju, ka nav pieņemami, ja tas viss tiek sadalīts atsevišķi pa sektoriem, pa nozarēm. Iepriekšējās debatēs es norādīju, ka mums ir jāraugās, lai kontrols pasākumi būtu orientēti uz rezultātu, lai pēc iespējas uh, procedūras būtu tādas pašas kā tās, kas tiek realizētas uh, citās Eiropas Savienības politikās, tad, tad tām ir jābūt standartizētām procedūrām. Un tas ir atkārtots vēlreiz šajā atzinumā. Mm, es ļoti ceru, ka mans ierosinātais eh, atspoguļo arī šajā komitejā iepriekšējās debatēs paustos galvenos viedokļus. Paldies! Lielas paldies, Konstance! Tomas Deutsch došu vārdu jums vispirms, gan referents no tāds partija grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties par man doto iespēju izteikties šī atzinuma sakarā. Un es uh, gribētu pateikties eh, Konstancē Krēlai par darbu pie šī atzinuma, un jo īpaši gribētu viņai pateikties par to, ka e, viņa ļoti veiksmīgi sadarbojās ar visiem ēnu referentiem no visām politiskajām grupām. Tā bija tiešām tāda paraugu modeļa sadarbība, un tiešām gandrīz visi piedāvātie grozījumi jau ir tikuši iestrādāti tekstā. Tā kā no, no savas puses var teikt, ka šis uh, teksts ir balstīts uz konsensusu un tiešām ir viegli arī paust atbalstu tam. Tomēr, ja ļausiet, es gribētu uh, pasvītrot uh, dažus aspektus, kam referenti jau pieskārās un izteikt dažus papildus komentārus. Vispirms, es domāju, ka 15. punktā šajā atzinuma tekstā mums būtu jānoprecizē esošā redakcija, pasakot, ka resursi, kas, tiek netiek, kas netiek izmantoti kohēzijas politikas ietvaros ir um, jādara pieejami dalību valstu reģioniem. Tātad 15. punkta redakcija ir jāpadara skaidrāk attiecībā uz šo neizmantoto resursu pieejamību, un mēs iesniegsim arī grozījumu šajā sakarā. Atcaucoties uz uh, komisāra teikto, es varu tikai apstiprināt to, ka Eiropas stratēģija 2020 ir ļoti svarīga kohēzijas politikai, kas ir viena no svarīgākajām un viena no visveiksmīgākajām Eiropas Savienības politikām. Tajā pat laikā Es domāju, ka ir vienprātība gan parlamentā, gan komisijā, ka mēs nevaram likt vienlīdzības zīmes starp 2020. gada stratēģiju un kohēzijas politiku, jo stratēģija eh, aptver eh, teiksim, daudz plašāku jautājumu loku nekā kohēzijas politika. Un kohēzijas politika nenozīmē tikai vienkārši instrumentu uh, stratēģijas 2020 mērķu īstenošanai. Tātad, protams, šīm divām lietām ir kopīgi elementi, tajā pat laikā tās ir divas atšķirīgas lietas, jo reģionālā politika pati par sevi eh, nevar eh, tikt noteikta kā tā, kas ir atbildīga, vienīgā ir atbildīga pār stratēģijas 2020 rezultātu īstenošanu. Un bez tam es gribētu, lai tekstā skaidrāk parādītos Tas, ka it īpaši attiecībā uz um, reģioniem, kur ir īpaši smagi apstākļi, ir jārealizē uh, specifiski pasākumi, kas izveidoti īpaši šo reģionu vajadzībām, jo ja pretējā gadījumā mēs nevarēsim uzlabot minēto reģionu konkurētspēju. Mēs nedrīkstām uh, uh būt uh, šauri savā pieejā un eh, šī sasaiste starp sociālo fondu un kohēzijas politiku, protams, to es varbūt varētu atbalstīt, ja jūs ņemtu vērā manu grozījumu, kur iet runa par operatīvo integrāciju, kas nozīmē praktisku sadarbību, un es domāju, tas ir tas, kas ir nepieciešams starp Eiropas sociālo fondu un reģionālo attīstību kas ir kohēzijas politika. Un vispēcot, divi pavisam īsi jautājumi, kas izskanēja jau arī pagājušajā reizē. Vispirms nosacījumi. Tas ir kritiski svarīgs aspekts. Es piekrītu kolēģi teiktajam, ka mēs nevaram izmantot uh, projektu nosacījumus uh, kā pātagu. Un uh, es domāju, ka mēs noteikti par to runāsim ar komisāru arī janvārī. Tas ir, kā šis projektu nosacījuma princips attiecās ne tikai uz kohēzijas politiku, bet arī uz citām kopienas politikām. Un man pēdējā piezīme. Tā ir lieta, ko mēs pieminam gandrīz ikvienā ziņojumā bet mums nāks ilgi gaidīt, kamēr tas tiek īstenots praksē. Tas ir īstenošanas vienkāršošana. Mums ir nepieciešams vienkāršot lietas, bet man ir radies iespējas, ka dažreiz parlaments, komisija un padome pieņem lēmumus, kā bērnu spēlē, ka astoņi vai desmit cilvēki stāv ar se, e, viens aiz otra, un, nu, tātad kluso telefonu spēle, un e, kad vārds nonāk līdz rindas beigām, tad tas skan pavisam citādāk nekā sākumā. Un man ir radies līdzīgs iespējas par uh, lēmumu pieņemšanas procesu šeit, jo mūsu visu vēlmi ir vienkāršot procesu, bet galu beigās uh, birokrātiskais sloks tikai vēl vairāk palielinās. Un tad es vēlreiz gribētu uh, pateikties par šo atzinumu. Tagad došu vārdu Fransuam Fonzijam. Nākamais ēnu referents. Paldies priekšsēdētājs kundze un paldies arī Konstancei par labi paveikto darbu, kā arī par eh, sadarbību šī atzinuma sagatavošanā. Kā es teicu, ir daudzas lietas, kam varu piekrist, bet es domāju, mums ir vēlreiz jāpasvītro mūsu iebilde pret kohēzijas politikas sadrumstalošanu pa nozarēm vai pa sektoriem. Es domāju, tas ir ļoti skaidri jāpasaka, jo Lisabonas līgums eh, arī runā par kohēzijas eh, īstenošanu un eh, bez tam ir nepieciešams pielāgoties ne tikai jaunajiem izaicinājumiem, bet arī jaunajām realitātēm. Komisija jau par to runāja, piemēram, uh, nepieciešamību saglabāt iepriekšējo finansējumu kohēzijas politikai, jo tika izteikti priekšlikumi samazināt eh, šo finansējumu, ņemot vērā to, ka kohēzijas politika tagad attieksies uz mazāk reģionu skaitu, kur iedzīvotāju skaits ir mazāks, bet es domāju, ka jebkur finansējuma samazināšana kohēzijas politikā varētu novest pie uh, nevēlamām un neparedzamām sekām, un tas varētu tikai pastiprināt uh, Eh, ekonomiskās eh, atšķirības starp reģioniem un varētu sāsināt jau tā eh, smagās situācijas atsevišķos reģionos. Tālāk es gribētu norādīt, ka tad, kad jūs sakat 75% procenti trūcīgākajiem, tad es domāju, ka tas eh, nav uh, pašmērķis, jo mums ir jāskatās, kāda ir reālā atšķirība starp uh, turīgākajiem reģioniem un trūcīgākajiem reģioniem. Un mums ir jāraugās, lai mēs neiekļūtu tā saucamajā uh, uzskaitas slazdā, mm, kad mēs operējam tikai ar aprēķiniem, ar skaitļiem, bet neizvērtējam reālo situāciju. Tālāk es gribēju runāt par nepieciešamību piešķirt lielāku atbalstu pārobežu sadarbībai. Par to iet runa ziņojumā, bet es domāju, ka to vajadzētu īpaši izcelt un uzsvērt. Jo Jāatcerās, ka kohēzijas politika nepārprotami ir jau pēc savas dabas un būtības Eiropas politika, un tā noteikti veidos arī sabiedrisko domu, un kohēzijas politikas pasākumi ļauj parādīt uh, Eiropas Savienības darbību praksē. Es eh, piekrītu Konstancei arī attiecībā uz eh, minimālo šo programmu periodu, jo līdz šim, es domāju, pieeja nav bijusi pietiekami nopietna. Protams, eh, komisija un parlaments tiek vēlēti uz piecu gadu periodu, un uh, viņi gribētu nodrošināt, teiksim, šo politikas pēctecību. Tomēr. Mm, tas nesakrīt ar esošo situāciju dzīvē. Tādēļ varbūt, ka viens no risinājumiem varētu būt periodu noteikšana 5 plus 5. Jo patreiz mēs strādājam ar līgumiem, kur tika slēgti vēl pēc, pirms 2007. gada, un tad mums ir jāgaida līdz 2014. gadam, lai veiktu pielāgojums. Un šis periods tiešām ir ļoti ilgs un garš. Kā jau Lamberts teica iepriekš, kas attiecās uz programmām, tad, protams, tām ir savas prasības attiecībā uz piemēroto termiņu. Tomēr, es domāju, vajadzētu paraudzīties uz patreizējo ekonomisko situāciju atsevišķos reģionos. Tāpēc es atbalstītu septiņu gadu periodu noteikšanu kohēzijas politikas programmām. Tālāk mums ir jābūt pārliecinātiem, ka līdzekļi tiešām aiziet tiem reģioniem, uh, kur tie tiks uh, izmantoti noteiktajam mērķim un kur tie netiks ļaunprātīgi izlietot. Es domāju, ka mums ir jāceras pēc iespējas labāk sadarboties, lai panāktu vienošanos par šiem priekšlikumiem. Paldies. Lielas paldies. Tagad uh, Markus Pikls lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Daži pavisam īsi komentāri. Man liekas, līdz pat 90% apmērā lielākā daļa no mums varētu piekrist. Uh, runājot arī par 2020 stratēģiju un punktu 1.5 un atbalstu infrastruktūras projektiem, uh, Skaidrs, ka atbalsts jāsniedz no kohēzijas politikas, un tas ir eh, labi, ka jūs to uzsvērāt savā atzinumā. Bet runājot par finansēšanas perioda ilgumu, man liekas, mums vajadzētu kritiskāk paskatīties uz šo jautājumu. Varbūt, ka mēs šeit jaucam lietas, runājot, piemēram, par septiņiem gadiem tikai. Man liekas, ka pieci plus pieci ļauta mums panākt lielāku uzticību. Ja mēs izmantotu 5 plus 5 nosacījumu, tad mēs nodrošinātu lielāku noteiktību otrajā perioda pusē. Tas arī dotu mums iespēju panākt vairāk. Varbūt, ka mums nevajadzētu pašlaik pieņemt vēl gala lēmumu par ilgumu. Varbūt, ka mums būtu jāuzklausa kāds padoms, kā tas reāli varētu izskatīties, tāpēc nevajadzētu uzstāt uz septiņiem gadiem pašlaik. Vēl pēdējais komentārs. Es īsti nesmu sapratis, eh, kad kolēģi teica, ka mums nevajadzētu skart eh, kohēzijas fonda līdzekļus eh, saistībā ar stabilitātes paktu izpildi. Mēs zinām, par kādām valstīm mēs šeit runājam, kas pastāvīgi pārkāp nosacījumus, un arī uzklausot komisiju situācija ir vēl skaidrāka. Bet varbūt, ka būtu jāsaka, ka uh, Šīs valstis, kas pastāvīgi pārkāp stabilitātes pakta nosacījums un dara to ar noteiktu domu, vai mēs varam godīgi teikt, ka viņas nedrīkst izmantot kohēzijas fonda līdzekļus. Vienkārši noraidot šo ideju, uh, mēs nestrādāsim produktīvi, mums būtu vairāk jāskata šī problēma, dziļāk jāskata. Es negribu, ka kohēzijas fonda līdzekļi tiek izmantoti kā galvenā nūja šajā jomā, bet mums būtu jāatrod kāds formulējums, kas ļautu apskatīt šo lietu un atrast kādu risinājumu. Johims Celers, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, Markus piekrīt 90%, es piekrītu 98% gadījumu. Esmu ļoti priecīgs, ka atzinumā šo komitejai viņa ir risinājusi jautājumu par kohēzijas politiku ļoti kompakti. Mums visiem skaidri būtu jāsaprot, ka komitejā mēs runājam tā teorētiski, formāli, bet tagad nav tas laiks, kad būtu šādi jārunā. Mums būtu jāskata lietas praktiski, un ir skaidrs, ka kohēzijas politika ir viena no galvenajām Eiropas politikām, un tā tam būtu arī jāturpinās. Janvārī šo komiteju sāks runāt par lietām pēc būtības, par detaļām. Man liekas, ka šis ir īstais brīdis, kad šo atzinumu būtu jāsagatavo. Markus, nu praktiski runājot, es gribēju teikt, ka tiem cilvēkiem, kam jāstrādā ar šiem struktūrālajiem fondiem, viņi uzskata, ka septiņi gadi būtu labs ilgums ja tīpaši ņemot vērā visu darbu, kas, piemēram, jāizdara sagatavošanas fāzē. Man liekas, ka mums nebaidzētu īpaši eksperimentēt ar šo ilgumu. Es saprotu vai izprotu to domu par sadalīšanu daļās un attieksmi pret dažādām politikas jomām atšķirīgi bet nu, runājot par kohēzijas politiku kopumā, man liekas, ka mūsu diskusijās ir tāda tendence it kā renacionalizēt noteiktas politikas jomas, savukārt no otras puses mums ir tendence sektoros sadalīt mūsu diskusijas un pieeju. Man liekas, mums ir nepieciešams vairāk kopienas līmeņa politiku, nevis mazāk. Un vislabākais veids, kā to nodrošināt, būtu kohēzijas politika, un tā tas vienmēr ir bijis. Daudz runā par 2020 stratēģiju. Līdz šim Eiropas parlamentā mēs esam diskutējuši par šo lietu un arī diskutējuši ar komisiju, bet man liekas, ka sabiedrība kopumā nav iesaistīta. Es varētu atbalstīt vienu no Marka teikumiem. Uh, Un teikums ir tāds, ka idejas kļūst par realitāti, ka tas sasniedz masas. Un 2020 būs veiksmīgs tikai tad, kad šī ideja nonāks pie reģioniem. Mēs diskutējām par to ar komisāru, un man liekas, ka būtu ļoti svarīgi, ka mēs izlaustos cauri nacionālajam līmenim Markus runāja par tām valstīm, kas neatbilstoši izmanto piešķirtos līdzekļus. Bieži nauda netiek pilnīgi izmantota vai arī tiek izmantota neseņemot nacionālo valdību atbalstu vai atļauju, jo šīs valdības vienkārši nav iesaistītas šajā procesā. Protams, ka uh, ka katram savu māju no sākuma jāsakārto pirmajam. Nu, kopumā liels paldies par šo atzinumu. Man liekas, ka mums nevajadzētu īpaši ilgi runāt par šo lietu vai pārāk detalizēti. Mums būtu jāpieturas pie prioritātēm. Un jāļauj arī citiem komitejas locekļiem izteikties atbalstot kohēzijas politiku, kas ir viena no Eiropas Savienības pilāriem. Kelīkungs. Pirmkārt, es gribēju izteikt komentāru kolēģim, kas jau ir aizgājis. Viņš teica, ka komitejas locekļi tiek diskriminēti, viņiem netiek ļauts izteikties. Es arī esmu viens no tiem, kas netika pie vārda. Es piekrītu uh, priekšsēdētāju un neuzskatu, ka esmu diskriminēts, jo, ja ir palikušas tikai piecas minūtes, tad es saprotu, ka visi nevar izteikties, un šeit nav runa par diskrimināciju. Otkārt par laika grafiku, laika ilgumu. Es neatbalstu īsti 5 plus 5, es vairāk gribētu runāt par 7 gadiem, varbūt pievienojot kaut kādu papildus laiku, piemēram, 7 plus 3. Par šo jau runājam kādu laiku, ir nepieciešams pieņemt lēmumu un vienkārši runāt par kaut ko citu, uz priekšu iet. Vismaz man liekas, ka labāk būtu septiņus gadus izmantot vēl ko es gribēju piebilst, Tomas jau arī par to runāja. Vienkāršošanas jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, jo pārāk daudz laika, naudas un pūļu tiek ieguldīts, un tas ir neatbilstoši sasniegtajam rezultātam. It īpaši šajā ekonomikas recesijas laikā mums ir jāizmanto līdzekļi, jāizdara darbs, jāskatās, kāds progress sasniegts, cik daudz darba vietu radīts, jauna infrastruktūra kādu uzbūvēt un tā tālāk. Vienkāršošana palīdzēs samaksāt izmaksas, un ja mēs kaut ko šeit varēsim darīt, tad viss šis projekts beigu beigās būs daudz veiksmīgāks. Lielas paldies, nākošais runātājs. Vlasekungs. Es uzskatu, ka šis ziņojums ir labs papildinājums mūsu vispārējai pieeja kohēzijas politikai un es gribu teikt, ka es piekrītu referentei 96%, es augstu vērtēju viņas darbu, bet gribēju likt uzsvaru uz sadarbību starp individuāliem projektiem un to vadītājiem. Šeit ir runa par projektiem, kas saņem finansējumu no dažādiem fondiem, un mums ir jāskatās, kā šie projekti ir savstarpēji saistīti, un tāpēc plānošana ir ārkārtīgi svarīga. Es gribēju uzsvērt to, ko teica Kelīkungs. Mums ir jākoncentrējas uz rezultātu. Mums ir jāskatās, cik efektīvi fondu līdzekļi tiek izmantoti. Efektivitāte ir ārkārtīgi svarīga, jo bieži mēs mainam nosacījumus projekta gaitā, un mums būtu jābūt elastīgākiem. Runājot par esošo situāciju Eiropas Savienībā, es nedomāju, ka mums būtu jāpalielina fondu līdzekļu apjoms. Mums būtu jāpievēršas ekonomikas atjaunotnei un mums būtu jāfinansē nākotnes izaugsme. Vēl gribēju atgriezties pie partnerības pieejas, un šeit es nerunāju par partnerības starp reģioniem un nacionālo līmeni, es šeit gribētu pievērsties pašvaldībām. Visus šos jautājumus atrunā zemākajā valsts pārvaldes līmenī. Protams, ka tā mēs veicināsim arī uh, rezultātu efektivitāti. Man liekas, ka pēdējais komentārs ir par 18. pantu. Šeit jūs uzsvarat, ka jāpalielina fondu līdzekļi šādas sadarbības veicināšanai. Es tam nepiekrītu, jo uzskatu, ka finansējums no sociālā fonda uh, tiek virzīts šādām lietām. Šeit es runāju par konkrētiem projektiem, kas izmanto naudu dažādām reklāmām, masu mēdījos un tā tālāk. Man liekas, ka šos fondus, bū, šos eh, līdzekļus būtu jāizmanto praktiskākiem mērķiem, lai tas būtu patiešām noderīgi. Matils kungs. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī gribēju referenti par paveikto darbu lielā mērā piekrītu visam, kas ziņojumā ir teikts, bet man ir vairāki komentāri. Pirmkārt, es gribēju runāt par teritoriālo paktu, kas tika pieminēts saistībā ar kohēzijas politiku. Iespējams, ka mēs šeit neņemam vērā īpaši apdraudētās jomas. Kohēzijas politika ir viena no galvenajām Eiropas politikām, tā ir bijusi veiksmīga. Mums ir jānodrošina, ka šis, šīs politikas aptvērums nākotnē palielinās. Mums jāpalielina spēlētāju loma dažādos līmeņos, gan reģionālā pašvaldību, gan arī nacionālā līmenī. Jāatrod līdzsvars starp lielām pilsētām, lauku rajoniem, maziem ciemiem. Man liekas, ka lielajām pilsētām ir jāspēlē skaidra noteikta loma. Viņas ieguva no rūpnieciskās izaugsmes, bet tad, kad mēs runājam par 18% no iedzīvotājiem un reģioniem, kur viņi dzīvo, mēs varētu panākt lielāku līdzsvaru. Šeit es runāju par vidēju lielumu pilsētām un lauku reģioniem. Mums būtu vairāk jāpievēršas šiem reģioniem un jāatrod risinājumi, lai apmierinātu viņu vajadzības un atstar, atrastu līdzsvaru starp šiem reģioniem un lielajām pilsētām. Kolēģi jau teica, attiecībā uz jaunajiem ierobežojumiem, ir svarīgi, ka mēs panākam visa procesa vienkāršošanu it īpaši runājot par finansējumu. Jo līdzsvars ir bijis viens no kohēzijas politikas raksturojošiem elementiem pagātnē. Saistībā ar to, ko teica Deutsche kungs. par līdzekļiem, kas tiek paturēti reģionos. Man liekas, ka labi būtu. Septiņi plus trīs nosacījumu ieviest arī attiecībā uz jaunajiem, uz jaunajām valstīm. Šmokaus kundze, lūdzu. Pils paldies priekšsēdētājs kundze. Uh, Es gribētu pateikties referentei par izdarīto darbu, Konstancei. Es gribētu sniegt ziņojumu apkopojumu šādi, ka ja mēs vēlamies, lai 2020 stratēģija būtu veiksmīga, mums ir jāpieņem 1 līdz 19 punkts šajā ziņojumā. Protams, ka atsevišķus punktus ir iespējams uzlabot, un atsevišķas rindkopas var uzlabot, bet nevienu no punktiem un rindkopām nebūtu jāizslēdz. Desmitais punkts ir īpaši svarīgs, jo, lai kohēzijas politika būtu veiksmīga, ir nepieciešama finanšu līdzekļi. Un nekādā veidā šos līdzekļus nevajadzētu samazināt, salīdzinot ar pašreizējo plānošanas periodu. Komisārs teica, ka ja budžetu samazinās, tad tas proporcionāli ietekmēs visas valstis, bet atšķirība būs tajā, vai naudu atņems reģioniem valstīs, e, kur minimālā alga ir 1600 eiro, vai reģiona, kur, piemēram, vidējā alga ir 123 eiro. Jo ir tādas valstis un ir tāda reģiona Eiropas Savienībā. Mēs pašlaik strādājam pie budžeta apstiprināšanas, komisija kopā ar parlamentu ir vienojusies, bet, diemžēl, ir problēmas ar padomi, jo budžets ir kļuvis par politikas ieroci. Tieši tāpēc mums būtu jāicina atsevišķas dalību valstis saprast, ka ja nebūs pietiekoši daudz līdzekļu. Budžetā visnabadzīgākās valsts cietīs visvairāk. Runājot par citiem plānošanas periodiem saistībā ar 2020 stratēģiju, es personīgi uzskatu, ka septiņi gadi ir vislabākais ilgums. Paldies! Akonī kundze. Priekšsēdētāji atvainojas, es jūs par Silviju nosaucu, bet jūs esat Sofija. Liels paldies! Es gribēju pieturēties pie sava īstā vārda. Pirmkārt, gribēju apsveikt referenti ar izdarīto darbu. Viņu jau ir saņēmusi apsveikums, bet es arī gribēju pievienoties un teikt, ka darbs ir bijis labs. Pirmkārt, runājot par plānošanas perioda ilgumu, es gribēju pievienoties eh, Markusam un Fransuā. Tā doma par 5 plus 5. Izskatās vispiemērotākā, jo tā mēs nodrošinam konsekventu pieeju atbilstoši Eiropas komisijas un parlamenta politiskajai dzīvei. Bet, ja izmaiņas var izdarīt šajā ilgajā plānošanas periodā, detalizētāk par to parunāšanu. Pašreizējais eh, plānošanas periods eh, no 7. līdz 13. gadam atbilst 2005. gadā sagatavotajām regulām, bet tad ekonomiskā situācija bija pilnīgi atšķirīga no šodienas. Tad, kad šī programma tika sagatavota un apstiprināta, neviens no mums nedomāja, kā krīze ietekmēs situāciju un vidējā termiņa pārskata rezultātus. Tad, kad mēs runājam par regulām par kohēzijas un reģionālo politiku, mums jānodrošina, ka mēs varam šīs politikas mainīt, mainoties ekonomiskai situācijai. Tāpēc es piekrītu 5 plus 5 domai, ja ir iespēja mainīt regulējumu, kā tas nepieciešams. Nākošais runātājs. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī gribēju uh, apsveikt referenti par labi izdarīto darbu. Pavisam īsts komentārs. Šis ziņojums varētu kļūt par iespēju labāk definēt noteiktas politikas. Lisabonas līgums saka, ka Eiropas Savienībai jāveicina teritoriālo kohēziju, kohēziju solidaritāti. Tajā pašā laikā uh, reģioni konkurē savā starpā par finansējumu. Tātad šeit ir tāda saikne starp kohēziju un konkurenci. Varbūt, ka mums būtu labāk jādefinē, ko tad īsti nozīmē teritoriālā kohēzija. Varbūt, ka to varētu izdarīt, un tādējādi mēs izvairītos no esošās neskaidrības tad, kad mēs runājam par solidaritāti, kohēziju un konkurenci. Ar to arī gribu beigt. Priekšstādātājs saka, ka līdz ar to esam beiguši. Nē, vēl ir Elizabete Šedla, kas gribēja izteikties, lūdzu. Nē, es negribēju neko teikt. Es biju runātāju sarakstā. Uh, dažas lietas. Un... Es biju debatējis šura komitejā, un man liekas, ka abas komitejas eh, katra dzīvo savā pasaulē. Un vienīgā iespēja mainīt šo situāciju ir strādāt grupās, uh, lai grupās vienotos locekļi no dažādām komitejām. Pašlaik izskatās, ka mums ir divi viedokļi par plānošanas periodu ilgumu, un es nezinu, kā tas viss beigsies. Es jau teicu, ka nevaru iedomāties, un neviens nevarētu iedomāties, ka parlaments atbalstītu tikai piecu gadu plānu Visi ir politiķi un visi zin, kas notiek mājās un kas notiek, kad cilvēks ievēl tikai uz pieciem gadiem. Mēs esam ilgi demokrātiski diskutējuši parlamentā par to, ka vajadzētu abus šos periodus apvienot. Tad, kad mēs sagatavojām iepriekšējo periodu, mums eh, bija vairākuma atbalsts, Liekas, ka šeit mēs eh, varētu runāt par trīs ceturdaļām no budžeta uz septiņiem gadiem un atlikušo naudu uz pieciem gadiem. Man liekas, ka tas nav iespējams. Jo ir parlamentā jāvienojas par vienotu pozīciju. Šeit ir iesaistījušās šuru komiteja un arī citas komitejas. Mums ir jānodrošina, ka ir vienotīs pratne, lai nebūtu paralēlas sēdes. ja mēs runājam par vairākumu, budžeta komiteja nepiekrīt. Es gribētu varbūt aicināt priekšsēdētāju skatīties, kā mēs to varētu atrisināt. Runājot par kohēzijas politiku, mēs jau skaidri esam norādījuši ar savu rezolūciju. Man liekas, tas bija oktobrī vai novembrī. Un skaidri tika teikts, ka kohēzijas politikai jāpaliek kā atsevišķai neatkarīgai politikai. Un tā mēs nodrošināsim, ka tiek izpildīti 2020 mērķi. Bet te vairākums atkal ir teicis, ka mums jāsadala viss četrās atsevišķās daļās. Tas ir vienkārši absurdi. Mēs nevaram runāt. Uh, nekontaktējoties viens ar otru, mums tam būtu jāpārkāp pāri, savādāk mēs radīsim tādu sajukumu. Jo cilvēki īsti nesaprot, par ko tad mēs diskutējam. Es gribēju, Konstants, jūs aicināt atrisināt šo viedokļu atšķirību Mums ir jāatrod kāds risinājums, jo ir pilnīgi skaidrs, saprotams, ka mēs nevaram strādāt bez skaidrām definīcijām, bez tā, ka cilvēki nesaprot, par ko tad mēs īsti šeit runājam, kas ir likts uz spēles. Varbūt, ka mēs varam aicināt delegācijas no abām komitejām sanākt kopā un vienoties par kopēju pozīciju. Jā, liels paldies! Paldies par daudziem ierobežo, ierosinājumiem, ko es saņēmu. Es pati mēģināšu veikt tādu kopsavilkumu grozījumos Un man e, tiešām jāsaka, ka bija tādas pretrunas līdz šim brīdim, bet iespējams es varētu skaidrāk paskaidrot par šo periodu. Jo es ierakstīju septiņus gadus, un uh, tas bija balstīts uz uh, pagātnes domu, varbūt varam divreiz pa pieci, to mēs arī varētu ierakstīt. Jo mēs varam skaidri parādīt ka um, ne, nevajadzētu būt zemāk, uh, īsākam periodam. Par to tas nebūtu pieņemams. Taču te runātā izteicās, es nezinu, manā grupā, ja mēs sāktu balsot, kā tad tas viss beigtos, varbūt būtu 50 pret 50 procentos. Tā kā mums tiešām vajadzētu tādu kopīgu diskusiju, es domāju, tas ierosinājums bija laba ideja. Jo mm, šis demokrātijas jautājums, nu, jā. Ja, Eh, eh, vai ir jēga eh, uzspiest šo demokrātijas argumentu, jo vēlēšanu kampaņā tas varētu būt tāds augsta ranga jautājums, taču tad, kad runājam par Eiropas Savienības finansēm, uh, Un tad, ja mēs sakam, tas ir galvenais kampaņas uh, arguments, es domāju, tas ir bīstam, vai tas radīs interesi, un ja jā, tad kādu. Un vai beig beigās, ja mēs to virzīsim uz priekšu, beig beigās demokrātija var ciest no tā. Tāpēc es tiešām domāju, ka uh, starp vēlēšanām, kad mēs neveicam kampaņas, tad mums vajadzētu runāt tiešām par pašu uh, E, būtību, par e, substanci. Es esmu pietiekoši liela demokrāta, kas uz, lai uzskatītu, lai saprastu, ka septiņi gadi būtu vairāk vai mazāk tādam mazākumam pieņemams. Mēs varam šeit runāt par demokrātiskiem aspektiem, protams, šā perioda ietveros, bet šobrīd mēs par to nevarētu rakstīt atzinumu. Es domāju, ka mm, mums vajadzētu uzsvērt, ka mums vajadzīgs kopīgs debats ar šūre komiteju. Un garīga eh, kungam iesniegšu uh, savu dokumentu projektu jaunadēļ, lai viņš tiktu iesaistīts vai vismaz mēs daļai savu viedokli atzinumu varētu mm, viņam darīt zinām. Taču es domāju, ka būtu tiešām eh, būtu eh, labi, ja mēs nāktu ar šādiem atzinumiem, un kā jūs paši saprotiet, atzinumos mēs varam ziņojumu eh, būtību iekļaut. Runājot par sodiem. Savā atzinumā es aplūkoju kohēzijas politiku, uh, kas tiek izmantota kā e, soda instruments tādos gadījumos, ja stabilitātes pakts nav apskatīts. Tas ir vienīgais veids, kā es to apskatīju. Ja kohēzijas nauda nav pareizi izlietot, tad ir jāsaņem kāds sots. Jo nepareiz lietošana ir nepareiz lietošana, krāpšana ir krāpšana. Ja vēlties, es to varu vēl šeit mazliet asāk pateikt un pateikt, ka ir atšķirība starp nepareizu lietošanu un krāpšanu, jo nu, katrs no tiem ir savādāks nodarījums. Jo mēs varam arī teikt, ka mums nepieciešams, lai visi reģioni ir iesaistīti, un tie, kas ir visnabadzīgākie, tiem visvairāk vajadzīgs ir pabalsts, atbalsts. Tas ir neapšaubami un reģioni, kuri nepiedar pie šiem abām kategorijām, varbūt arī tiem ir nepieciešams kaut kāda veida risinājums. E, protams, Hāna kungs komisārs e, teica tādas vārdas, kas man gāja, e, gāja pie sirds, bet nav īsti zināms, kas ir šis pārējais periods un kas ir šis jaunais mērķis. Varbūt, ka mums tas arī ir jāieraksta mums atzinumā. Es nezinu Es domāju, ka varbūt ir pārāk agrīna stādija, lai izvēlētos vienu vai otru. Taču es tiešām gribētu redzēt, kā tad grozījumi nonāks e, pie manis un mm, tad, kā tos varētu e, apstrādāt un apvienot. Paldies par sadarbību, paldies par priekšlikumiem. Liels paldies, Konstance! Un vienīgais lēmums, kas mums ir jāizdara šodien, ir grozījuma ieslēgšanas te beigu termiņš. Tā kā ir tik ļoti svarīgs ziņojums, es gribētu mm, ierosināt, lai mēs dodam laiku līdz 16. decembra 18.00, jo mums pēc tam būs jābalso. Konstants jums vārds. Jā, priekšsēdētāji kundze. Kolēģi jau zina, kas viņiem vajadzīgi un es esmu pārliecināta, ka viņi to trijās dienās man varētu iesniegt, un es e, mēģināšu, jo mums taču viss pēc tam jāsagatavo. Es e, to neizdarīšu daudzās valodās, mums ir tas e, jāpārtulko līdz janvāra beigām, un kad ir beigu termiņš, tā kā Varbūt mēs varētu 14. 14. Eh, decembri 6. vakarā likt kā beigu termiņu. Tā ir otrdiena, un tas nozīmē, ka jums pamatā ir tikai mm, dažas dienas. Tā kā Konstances Krelles piedāvājums ir, lai mēs apstrādātu to visu. Tātad 14. decembrī beigu termiņu noteikti. Tā ir otrdiena, bet tā ir otrdiena. Otradien 18.00. Eh, Labi, pieņēmām lēmumu. Un tagad varam pāriet pie mūsu darba kārtības ceturtā punkta, un es ceru, ka visi mūsu eksperti ir šeit. Es eh, gribētu teikt, ka iepriekšējais reģi eh, komitejas redakcionālais uzdevums bija, lai mēs sagatavotu mm, savstarpējo mijiedarbību starp struktūra fondu, vispārējais nozīmes pakalpojumu, vispārējais ekonomikas nozīmes pakalpojumu nodrošināšanas e, potenciālu. Tā kā dosim vārdu, lai nāktu mums ar šo e, prezentāciju. Paldies! Tiešām tā ir privilēģija, ka es varu jums iepazīstināt ar šo pētījumu. Jūs varat izlasīt šī e, pētījuma uh, nosaukumu eh, divās, mm, divos veidos. Vai nu uzskatīt, ka šāda eh, mijiedarbība ir, eh, vai arī un, un pastāv potenciāls, bet tikpat labi varētu tur būt arī jautājumzīme. Proti, vai Eiropas līmenī šī savstarpējā miedarbība ir pietiekoši labi izveidota? Mēs e, mēģināsim sniegt e, jums e, mūsu secinājumus, mūsu atklājumus un mūsu nobeiguma rekomendācijas. Šo pētījumu veica starptautiska grupa, kurā iekļuva arī Milānas universitātes Sirjak uzņēmums Ļiežā, industriālo pētījumu centrs Milānā, un e, Sabiedriskās politikas institūts Viļņā. Es jau e, pieminēju, ka e, šajā sanāksmē piedalās daži mani līdzautori, Barbara Saka un Silvija Viņeti. Tāpat man ir šobrīd iespēja pateikt, ka Mums bija eh, lieliskas eh, sadarbības iespējas ar administratoriem eh, no politikas departamenta Ivana Kacerova un Estera Krāmer mums palīdzēja. Tātad, kas ir šī ziņojuma saturs? Pirmkārt, divas lietas. Mēs Eh, mēģinam sniegt kritisku un detalizētu analīzi eh, par vispārējās nozīmes pakalpojumiem. Mēs esam nosprieduši lietot eh, šādu rakstīšanas formātu, proti vispārējais nozīmes pakalpojumi. Un pa vidu rakstam E kā ekonomiskie pakalpojumi, lai mēs saprast, par ko ir runa. Jo man pašam ir jāsaka, ka robežas starp to, kas ir vispārējais nozīmes pakalpojums un kas ir ekonomiskas intereses pakalpojums, man bieži vien nav tik būtisks, nebūtisks. Tāpēc es šobrīd runā, teikšu, kā vispārējās nozīmes pakalpojums, jo tā ir plašāka kategorija. Katrā ziņā eh, vispārējās nozīmes pakalpojumu eh, kon, saturs un tā nozīme reģionālai politikai, tas ir kaut kas tāds, ko mēs varētu eh, redzēt dažādos veidos. Pirmkārt, lai būtu vispārēji piekļuvi šiem pakalpojumiem, kas ir sociāla, telpiska un arī finansiāla. Cits eh, aspekts ir eh, par eh, šī pakalpojuma kvalitāti. Trešais aspekts ir patērētāja aizsardzība vai lietotāja aizsardzība. Tā tad zināmā vērā ir vesela rinda jaunu politiku, kas ir iesaistītas šajā uh, konceptā. Šeit katrā ziņā ir tikai daži piemēri no mm, tāda nesena pētījuma, ko veicis ir CEP, ko mm, mēs tad varam īsti saprast par e, šiem pakalpojumiem. Un kā jūs varat redzēt, tad e, koncepts ir diezgan prā, plašs. Tur ir dažādi e, tīkli, e, valsts administrācijas pakalpojumi, izglītība, veselības pakalpojumi, sports, sociokulturālie pakalpojumi un arī citi. Mūsu pētījums ir divās dimensijās. Pirmā ir drīzāk tāda makro dimensija, un otra drīzāk mikro dimensija lai mēs būtu droši par to, ka vismaz vienreiz jūs atvērtu ziņojumu, e, kas ir diezgan e, biezs. Es nedomāju, ka jūs to izlasīsiet pilnīgi, bet lai nodrošinātu to, ka jūs viņā ieskatītos, es sākšu ar tādu lietu, ko es neminēšu e, tālāk. Ja jūs 113. lapus atšķirtu šajā ziņojumā, tad jūs redzēsiet karti, kurā ir 27 projekti, kurus atbalsta struktūra fonde, viens no katras valsts, un e, tie var jums sniegt tādu nojausmu par to, kā patiesībā e, tiek izmantot struktūra fonda nauda šajā uh, vispārējās nozīmes pakalpojumu sfērā. Tas ir tāds kā piemērs. Eh, daži ir mazi projekti, daži ir lieli projekti. Un, lai būtu eh, jums viens no šiem 27 projektiem būtu kā piemērs, es pieminēšu vienu piemēru, kur ir runa par pārobežu pakalpojumiem un bieži vien tikko mēs domājam par pārobežu sadarbošanos, jūs bieži vien do, domājat kaut ko tādu ļoti smagnēju, kā dzelzceļu vai gāzes cauruļvadu. Taču apsietieties uz šo projektu, kas ir pieminēts 147. lapusē. Un tas ir Eh, Baltijas e-veselības projekts, kurā ir eh, šo slimnīcu tīkls Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā, Norvēģijā. Šis slimnīcas apmainās ar informāciju. par radioloģiju un ultraskaņu. Skatieties 152. lapusē tagad. Un tajā jūs varat eh, redzēt eh, divus pilotu projektus, eh, kuros dažādas viesnīcas Dāņi, Dānijā, Viļņā un Tallinā elektroniski apmainās ar informāciju par radioloģiskajām analīzēm lai varētu atrisināt eh, veiktspējas problēmas Dānijā un izmantot mm, labus eh, ārstus Igaunijā un Lietuvā. Šis ir perfekts piemērs, eh, ko par relatīvi nelielu plānu mm, var izdarīt, veicot pārrobežu sadarbību tieši e, šajos te struktūra e, fondos. Bet nu tagad pāriesim uz makro vai vispārīgākajām problēmām, kas ir saistītas e, ar šo tematu. Ļaujiet man uzsākt ar vienu tādu lietu, kas jums liekas varbūt pašsaprotami. Taču tas, es domāju, joprojām Uz to ir jāliek uzsvers. Un tas ir fakts, ka vispārējās nozīmes pakalpojumi ir Eiropas sabiedrības e, modeļa daļa. Katrā ziņā tā ir balstīta uz faktu, ka pilsoņiem ir e, pieejams šāds pakalpojums neatkarīgi no tā, kāds ir viņu ienākums, kur viņi atrodas, un viņiem ir pieejami eh, labi, eh, labas kvalitātes vispārējās nozīmes pakalpojumi. Un kamēr Eiropas eh, līmenī notiek šāda dibeta, es atceros zaļo un balto grāmatu, tad ir pilnīgi šokējoši cik maz, cik ierobežots ir integrācijas spēks debatei par šiem vispārējās nozīmes pakalpojumiem Eiropas Savienības līmenī. Tāpat arī reģionālā politika netiek apspriest. Tas ir šokējoši nudien, jo mm, liela daļa no investīciju projektiem, ko finansē struktūra fondi, e, tie būtu jānodarbojas ar vispārējās nozīmes pakalpojumiem. Tā kā nu, lielākā daļa ļaudis, kas eh, strādā mm, reģionālu ģenerāla direktorātā, viņiem būtu jānodarbojas ar vispārējās nozīmes pakalpojumiem, bet ar pilnīgi citu pieeju. Ar perspektīvu par, eh, piemēram, ļaudīm, kas eh, strādā mm, iekšējā tirgus ģenerāla direktorātā. Tā kā šeit ir divi trendi divas tendences uh, - tirgus integrācija un uh, politika, kas atbalsta reģionālo attīstību. Tās šobrīd uh, nav savā starpā labi integrētas. Un šajā uh, pētījumā mēs ierosinām, ka vajadzētu viņas uh, integrēt, jo vēl joprojām ir uh, milzīgas atšķirības par to, kādā līmenī tiek sniegti vispārējās nozīmes pakalpojumi Eiropā. Tas it īpaši ir patiesi attiecībā uz nesen iestājušamies dalībvalstīm. Bet taču ne tikai šīm valstīm. Ja mēs salīdzinām uh, pakalpojumu sniegšanas līmeni, runājot par veselību, izglītību, atjaunīgiem energoresursiem un veselu rindu citu jautājumu, eh, piemēram, Ziemeļvalstīs un dažas no dienvidu reģioniem. Pat, teiksim, Eiropas Savienības pirmo 15 valstu ietvaros, tad atšķirības ir tiešām dramatiskas. Šīs atšķirības skaidri rāda, uh, ka mums ir tiešām izaicinājums e integrēt mūsu ekonomikas. Viens ir telekomunikācija jautājums. Viens maziņš projekts, ko analizējam, ir par to, lai finansētu platjoslas digitālo komunikāciju e, kalnu A teritorijā. Mūsu piemēra tas bija Grieķijā. Ja jūs tiešām e, gribat, lai būtu e, teritoriālā sadarbība e, bez cilvēku pārvietošanās, tad vislabākā alternatīva ir pārvietot informāciju. Taču pārvietot informāciju ātrā tempā ir nepieciešams platjoslas pieslēgums pat tad, ja tirgus to nespēja nodrošināt šo infrastruktūru, ja pamatojas tie tikai uz eh, īstermiņa eh, ienesīgumu. Parunājot par sociālajiem dienestiem, eh, tur atšķirības arī dzen ir svarīgas, taču ir ļoti interesanti, ka atšķirība no telekomunikācijām, atšķirības šeit nav starp e, Eiropas Savienību 15 valstīm un jaunajām dalībvalstīm, taču drīzāk tās pastāv arī e, Eiropas Savienības 15 e, veco dalību valstu ietvaros. E, vides pakalpojumi tie ir citi, kas arī tiek pieminēti. Šeit ir tiešām milzīgas atšķirības runājot par kanalizācijas ūdeņiem un citām atkritumiem. Cita lieta ir enerģētika, protams. Un, protams, ir, kā jau mēs teicām, kā arī komisārs šodien pieminēja, tad mēs paturam prātā to, ka 2020. gadā mums ir noteikti īpaši mērķi. Un viena daļa no e, šiem mērķiem ir saistīta ar ilgspējīgo enerģētiku. E, cik tad mums ir vēl vāja šī saikne starp e, programmēšanu reģionālā līmenī? un Eiropas perspektīvu, eh, lai mēs sasniegtu šos 2020. Eh, gada mērķus. Es nebūtu pārsteigts, ja nākošajos desmit gados eh, mēs nespētu šos, šīs divas tendences savienot, kā tas notika ar pētī, pētniecību un attīstību, kur mēs neguvām vēlamo rezultātu. Jo ja mēs lietojam tikai regulatoro politiku no vienas puses, kā tas ir energopolitikā, un, bet no otras puses mums ir struktūra fondi, kurum, kuriem trūks skaidras koordinācijas, tad es nedomāju, ka tas būs tā kā palīdzīgi, lai mēs sasniegtu šos uh, lielos 2020. gada mērķus. Pēc tam jūs redziet, šeit ir karte. Dievam žēl, eh, krāsas šeit uz ekrāna nav pareizas jūs e, pareizās krāsas atrastu. E, es lūkšu, lai Silvija atrod lapusi ziņojumā. Vai arī jūs varat apskatīties, jums ir izdalīt e, manas, manas ziņojuma tādas kopijas, un tur devītajā lapusē jūs varat to redzēt. Nu, vienalga. Bet katrā ziņā šis ir veids, kā mēs varam tā sintētiski aplūkot eh, dažādās mm, iespējas, dažādos līmeņus Eiropā. Jo eh, eh, šeit ir tādi punkti, kur mēs apvienojām tās problēmas kā telekomunikācijas, transporta un sociālo infrastruktūru. Un jūs redziet, zaļais, ir, kur ir, un kur ir dzeltenie, un kur ir sarkanie vai oranžie eh, reģioni eh, kur sarkanie un oranžie varētu būt faktiski biedējoši rezultāti. Eh, šeit jūs varat atrast paši savas pareizās krāsas. Katrā ziņā tas ir videi un vides un enerģētikas sektoriem un, un tur jūs varat redzēt šo informāciju. Tātad, ko teikt par to, kā vispārējās nozīmes pakalpojumu, kā tos a, atbalsta struktūra fonda. Šis ir tāds mēģinājums apvienot kopā divus informācijas plūsmas par struktūra fondiem un par pakalpojumu nepieciešamību. Nacionālā un um, reģionālā līmenī. Uh, runājot par uh, procentuālo, uh, šeit jūs redziet, mēs esam salīdzinājuši dalību valstis. Kā iepriekšējo, tā arī pašreizējo plānošanas periodu apskatam. Jūs varat redzēt, ka caurmērā apmēram 70-60% no struktūra fondiem uh, ir sniegti vispārējās nozīmes pakalpojumiem jaunajās dalībvalstīs, kamēr e, e, šī procentuālā īpatsvars ir zemāks e, Eiropas Savienības 15 vecajās dalībvalstīs. Taču ļoti interesants atšķirības, jo jūs varat redzēt, ka Francija, piemēram, iztērēja tādu pašu daļu, kā apmēram viņa ir vairāk lietojusi. Tā vairāk nekā apvienotā karalista visādā ziņā. Tā kā Francija ir vairāk to izmantojusi. E, nākošajā attēlā jūs redzat, kāds ir šī informācija tiek e, sadalīta pa sektoriem. Un atkal mēs redzam, ka dažas dalībvalstis ir izlēmušas savā stratēģijā, ka tās uh, liks uzsvaru pilno lozi, tā teikt, uz uh, zināmām nozarēm. Tās ir uh, nolēmušas sasniegt rezultātus, lai uh, neiz. Uh, kliedētu struktūrālos fondus par dažādiem e, vispārējās nozīmes pakalpojumiem, bet tās liks uzsvaru uz konkrētām nozarēm vai sektoriem. Telekomunikācijas, sociālās infrastruktūras, vide un enerģētika. Un šeit jūs redzat, e, miljons eiro ir mērvienība. Varbūt būtu interesanti jo mums informācija arī ir par ziņojumā, var redzēt, kā mēs to pārreikinām uz vienu iedzīvotāju. Un tad jūs varētu redzēt, kādas ir um, dalību valstu prioritātes. Kādā ziņā transports ir tas, kas um, uzsūc uh, lielu uh, daļu no struktūrāliem fondiem. Visādā ziņā eh, tā ir tā finansējuma daļa, kas ir izteikti piešķirta pārrobežu eh, sadarbībai šajās eh, piecās plašajās kategorijās. Un kā jūs redzat, kā jūs redzat pašreizējā plānošanas periodā, ir tiešām vērojams pieaugums struktūra fondu izmantojumā pārrobežu sadarbībai. Tātad ir pilnīgi skaidrs no šiem pierādījumiem, ka struktūra fondu e, vajadzības mēģina, struktūra fonda mēģina tikt galā ar šiem vajadzībām. Taču jautājums ir šāds, cik veiksmīgi šie struktūra fondi tiešām e, šo atšķirību e, pārklāja. Man ir labās ziņas jums, un labās ziņas ir Lūk, šī grafika veidā. Šeit horizontālajā asi tie ir struktūra fondi uz simts iedzīvotājiem. Vertikālajā asī ir e, vispārējā, vispārējās nozīmes pakalpojumu sniegšana punktu veidā. Un kas tad šeit redzams? Ir eh, redzams, ka eh, ar nacionālām, protams, atšķirībām, taču redzam, ka struktūra fondi iet tur, kur tas nepieciešams. Tas varbūt jums nav īpašs pārsteigums kā rezultāts, taču tas visādā ziņā ir tāds apliecinošs jo galu galā šī grafika jēga ir tā, kā, protams, ar nacionālām atšķirībām, protams, dažreiz svarīgām, katrā ziņā lielākā daļa struktūra fondu atbalsta atbalsta vispārējās nozīmes pakalpojumus tur, kur tas nepieciešams. Tas, protams, nenozīmē to, ka individuālie projekti ir labi, tas nenozīmē to, ka ik viena valsts e, tērē naudu tur, kur tas nepieciešams, taču tas nozīmē, ka Eiropas perspektīvā negatīvā korelācija starp ERDF e, fondiem, reģionālās attīstības fondiem, šī ir laba ziņa. Mums ir pierādījumi, Tā kā mēs atbalstam, ka ir to, ka ir eh, stingra saikne ar eh, vispārējās nozīmes pakalpojumiem un eh, kohēzijas politikas mērķu sasniegšanu. Un dažreiz bet mēs pat uzskatām, ka reizēm šī miedarbība ir pat stingrāka nekā politikas lēmēji dažādos lēmumu pieņemšanas līmeņos, ieskaitot Eiropas Savienības institūcijas, patiešām ir uh, Uh, uzskatījuši, ka tā notiek. Tagad ķersimies pie secinājumiem un rekomendācijām. Points to submit to your attention. Tātad es gribētu pievērst tam jūsu īpašu uzmanību. Vispirms, Eiropa joprojām ir pasaules reģions, ar būtiskām atšķirībām pašā reģionā, kas attiecās uz vispārējās eh, nozīmes pakāpojumu sniegšanu. Un tā ir lieta, ko nevajadzētu aizmirst, jo šīs atšķirības patiesībā ir daudz, daudz lielākas nekā, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs. Ja mēs paraugāmies uz piekto kohēzijas ziņojumu, ko komisija publicēja pavisam nesen, tad tur ir eh, dažas interesantas kartas, kurās Eiropas dimensija ir salīdzināta ar ASV pēc pakalpojumu pieejamības. ASV ir pasaules reģions, kurā ir milzīgas atšķirības eh, starp eh, tās iedzīvotājiem, izējot no viņu ienākumu līmeņa, rases piedarības un iespēju situācijas dzīvē. Un eh, patreizējais ASV prezidents arī ir īpaši norūpējies par šiem jautājumiem. Tieši tādēļ, ka pastāv šīs atšķirības uh, eh, ASV iekšienē, bet kas attiecās uz atšķirībām starp štatiem, ASV ir daudz viendabīgākas nekā Eiropas Savienība, un tas ir arī lielā mērā saistīts ar supranacionālo institūciju spēju iegūt cilvēku uzticību. Ja ir institūcijām jāstrādā ar tik milzīgām teritoriālām atšķirībām, tad rodas zināma spriedze un problēmas. Veicot investīcijas infrastruktūrā un atbalstot eh, šos vispārējās nozīmes pakalpojumus, eh, mēs dodam iespēju mazināt šīs atšķirības. Tālāk otrais secinājums - pārobežu sadarbībai ir jākļūst uh, par šīs politikas svarīgu aspektu. Un šķiet patreiz uh, esošā, spēkā esošā likumdošana to pietiekami neveicina. Dažādu politikas veidotāju reģionālajā līmenī neredz to, ka, teiksim, šāda sadarbība uh, ar eh, citas valsts reģioniem pietiekami atmaksātos. Tomēr atsevišķos gadījumos tas nozīmē, ka mēs zaudējam nodokļu maksātāju naudu. Tas ir arī jautājums par attiecībām ar citām valstīm. Vakar man bija tikšanās eh, reģionu ģenerāla direktorātā par projektu, kuras piedalos ekspostu novērtēšanā. Tas ir liels projekts. Un viena no amatpersonām man pastāstīja interesantu gadījumu, kad tika veiktas investīcijas, ūdens attīrīšanas iekārtās uz upes uh, tuvu Serbijas robežai. Un, lai nodrošinātu atbilstību vidas likumdošanai, Tik investēti vairāk miljonu eiro šajās attīrīšanas iekārtās. Upe savukārt pēc 20 kilometriem ietek Serbijas teritorijā, kur atkal ūdens tiek piesārņots, līdz ar to ietekme uz vide darbojas tikai mazāk nekā 20 km garumā pa upes leitece. Un ja mēs eh, domājām Eiropas kontekstā, tad ir jādomā ne tikai par atbilstību likuma normām, bet mums ir jādomā arī par uh, tiem mērķiem, ko varam sasniegt un īstenot, da, strādājot kopā ar saviem kaimiņiem, uh, kas šodien ir mūsu kaimiņi, bet rīt jau varētu kļūt par Eiropas Savienības dalību valstīm. Piemēram, ja ir tilts un ja tas netiek pietiekami uzturēts, ja satiksme netiek pietiekami labi regulēta un kontrolēta, vai arī, ja tiek uzbūvēta jauna slimnīca vai skola, bet struktūra fondi finansē tikai pašu būvniecības procesu, Tas nenozīmē, ka Eiropas pilsoņi saņēmis labākus pakalpojumus. Dažos gadījumos, piemēram, tiek tikai noslēgts līgums pār šo būvniecību un tālāk netiek domāts. Tas nozīmē, ka mums ir ļoti rūpīgi jāpadomā, kā reāli pārvarēt šo plaisu starp regulām kas sākotnē ir domātas, lai regulētu to, kā tiek izlietot līdzekļi infrastruktūras objektiem un citām Eiropas politikas dimensijām, kur mērķis ir sniegt labus pakalpojumus un aizsargāt patērētājus. Tālāk. Ceturtā rekomendācija vai ieteikums ir sociālā pieejamība. Dažreiz regula liek dalībvalstī pārskatīt tarifus, lai tiktu sektas tikai izmaksas. Un dažreiz tas ir kā pavadošais pasākums, lai saņemtu līdzekļus, saņemtu fondus. Bet mēs esam novērojuši, ka jātiek ja E, izjaukts e, šis tarifu līdzsvars, tad e, cilvēki vairs nespēja samaksāt savus komunālos rēķinus un tiek radīta virtuālā ilūzija. Mēs it kā nodrošinām papildus energoresursu pieejamību, mēs pieprasām paaugstināt elektroenerģijas tarifus un mēs aizmirstām, ka 20 vai 15% no rēķiniem netiks samaksāti, jo tarifi ir uh, Um, sociāli nepieņēmami, tos nav iespējams samaksāt. Un tad mēs redzam, ka reģionālās politikas aspekts ir absolūti izolēts no citu politiku uh, dimensijas, piemēram, sociālās politikas. Tālāk. Vairāk līmeņu pārvaldības konteksts. Konst, ko mēs konstatējām savā pētījumā, tas ir, ka ja nav spēcīga politiskā vadība vietējā līmenī, tad Eiropas Savienības regulas, arī struktūra fondu regulas nav iespējams īstenot. Un tās neko labu nedos. Tā kā šeit ir jārisina jautājums par pārvaldību, un tas nav jautājums, kas būtu jārisina Briselē Šajā gadījumā ir nopietni jādomā par to, vai vietējās un reģionālās pārvaldes struktūras ir tās, kas būtu jāatbalsta, lai nodrošinātu vajadzīgo kapacitāti un prasmes risināt šos uzdevumus. Tālāk nākamā rekomendācija - Eiropas Savienības rīcība politikas un struktūra fondi kā kopīgais institucionālais ietvers vispārējās nozīmes pakāpojumu sniegšanai. Jāsaka, ka es šo jautājumu neredzu tikai kā starp institucionāli, bet es redzu to kā sociālā modeļa elementu. Un tas, ko mēs saprotam kā piekļuvi veselības pakalpojumiem, vai piekļuvi labām vietējām sabiedriskajām transportām. Šiem jēdzieniem ir jābūt vienādi izprotamiem visā Eiropas Savienībā, un tas ir būtisks un svarīgs aspekts, ja mēs gribam samazināt manas min iepriekš minētās atšķirības starp reģioniem. Un visbeidzot. Viss iepriekš minētais nav ne graša vērts, ja netiek nodrošināta normu pielāgošana un pieskaņošana konkrēto teritoriju specifikai. Tas nozīmē, ka, piemēram, platjoslas infrastruktūras izbūvēšana Grieķijas uh, Uh, kalnos vai, piemēram, lai saslēgtu vienā komunikāciju ķēdē ārstu Dānijā un ārstu Lietuvā, ir nepieciešama vietējā kapacitāte, kas ļautu Eiropas Savienības līmenī piešķirto finansējumu pārvērst galbeigās labā kvalitatīvā pakalpojumā. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies, un tagad es gribētu dot iespēju kolēģiem uzdot jautājumus vai izteikt komentārus. Paldies! Šī uzstāšanās tiešām bija ļoti noderīga un uh, ziņojuma sagatavotāji ļoti pamatot norādīja uz atšķirībām pakalpojumu sniegšanā uh, starp dalību valstīm un atsevišķu dalību valstu iekšienē. Protams, mēs dzīvojam taupības laikmatā, un tas nozīmē, ka situācija patiesībā varētu nevis uzlaboties, bet drīzāk pasliktināties. Un tādēļ būtu interesanti zināt, vai ir iecerēts veikt kādu analīzi uh, par to, kādu reāli ietekmi atstās šie budžeta samazinājumi. Tālāk es eh, piekrītu tam, ka svarīgs ir reģionālās un vietējās pārvaldes struktūras, jo lielāko daļu šos pakalpojumus sniedz tieši vietējās pašvaldības ar reģionālās pārvaldes struktūras. Un eh, tieši šīs struktūras ir tās, kuras arī uh, var visefektīvi, atrast visefektīvākos veidus minēto pakalpojumu sniegšanai arī situācijā, kad līdzekļu asignējumi tiek samazināti. Un visbeidzot, es gribēju runāt par infrastruktūru. Trīs pēdējās rekomendācijas runā par infrastruktūras nozīmi, tam es noteikti piekrītu, kad paraugāmies uz Lisabonas darba kārtību un tālāk no tām izrietošajām konverģences un konkurences programmām, tad mēs redzam, ka lielākā daļa uh, fondu tiek izlietoti tieši Lisabonas mērķu sasniegšanai. Vai jūs esat veikuši kādu analīzi par to, uh, cik daudz struktūra fondu naudas tiek izmantots infrastruktūras uh, projektiem un cik uh, pasākumiem, kas saistīti uh, ar uz zināšanām balstīts ekonomikas attīstību. Tā, paldies tālāk Sofija Konīlūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties par um, šo ziņojumu un par kvalitatīvi sagatavo uh, to pārskatu, un eh, es vadu. Eh, es esmu arī atbildīga par eh, ziņojumu sagatavošanu komisijā par vispārējās intereses pakalpojumu sniegšanu. Par šo jautājumu tiek runāts daudzās komitejās, un Kā jau jūs teicāt savā ievadā, vispārējās nozīmes pakalpojums ir visai grūti nodefinēt, jo tie ir uh, no vienas puses uh, valsts kompetencē, un um, dažādās dalība valstīs ir dažāda izpratne par to. Un, piemēram, ja runājam par publiskajām un privātajām partnerībām, tad arī šeit pieeja dažādās dalība valstīs būtiski atšķirs. Piemēram, Francijā mēs uzskatām, ka ūdens resursu pārvaldīšanu varētu deleģēt privātiem uzņēmumiem, kamēr, piemēram, Nīderlandē tas ir pilnīgi neiedomājami. Tā kā, kā es teicu, šī ir sistēma, ko ir nepieciešams cieši analizēt, ja mēs gribam realizēt kopīgu Eiropas politiku. Paldies! Merci beaucoup, Josif Matula. Paldies, Josifs Matula, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu apsveikt šī ziņojuma autors un gribētu pateikties arī par to, ka šis ziņojums sagatavots ļoti kvalitatīvi. Katrā ziņā e, šis materiāls dod daudz vielas pārdomām, un es domāju, ka par šiem pakalpojumiem mēs noteikti daudz vistuvākajā laikā runāsim. Kā jau tika norādīts, nepieciešams pievērst lielāku uzmanību pārobežu sadarbībai, un man pašam personiski ir pieredze ar eh, šādu sadarbību, un tas bija laikā, kad Rumānija vēl nebija Eiropas Savienības dalība valsts. Bet kā jau arī tika norādīts, ir visai grūti nodrošināt eh, šo nepieciešamo koordinācijas līmeni. Un man ir sekojoši jautājums par vispārējās nozīmes pakalpojumiem. Kad es braucu no Rumānijas uz Beļģiju ar automašīnu, man nākas eh, šķērsot sešu valstu robežu šķērsošanas punktus. Un braucot eh, cauri šīm sešām valstīm, mans mobilais telefons man informēja par to, ka es esmu pa, eh, iebraucis no vienas valsts citā valstī. Kā jūs redzat šo situāciju ilgtermiņā? Vai varētu tikt noteikts vienotais tarifs Eiropas Savienībā mobilo telefonu pakalpojumiem, un iemesls, kādēļ es par to runāju, ir tas, ka Ļoti bieži jūs atrodaties tikai pāris kilometrus no robežas, bet jūs eh, nevarat, eh, piemēram, piekļūt eh, savas valsts operātoru pakalpojumiem ja, bet uh, dominē citas valsts uh, pakalpojums sniedzējs operators, kā rezultātā jums nāks maksāt dārgāk. Man tas šķiet dīvaini. Un es domāju, ka vidējā ilgtermiņā vai mums vajadzētu spēt eh, šo signālu regulēt. Paldies, Berders Konca. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojos par nokavēšanos pie citā sanāksmē bet tiekoties ar vēlētājiem reģionos, uh, man bieži uzdod jautājums par Eiropas Savienības dažādu veidu finansējumiem, un tas attiecās gan uz pašvaldībām, gan arī uz uh, cilvēkiem, un ļoti bieži viņi saka, ka patiesībā ir šausmīgi grūti, tad, kad šī nauda ir saņemta, tad ir ļoti grūti to izmantot un administrēt, un tagad viņi saka, ka viņus pat vairs neinteresē Eiropas Savienības finansējums. Un es pat nezinu, kā tas ir citur, kur Cilvēkiem pat nav vajadzīgo prasmi, lai identificētu vajadzības, izteiktu tās kvantitatīvā izteiksmē un tā tātad, lai sagatavotu šo projektu pieteikumu. Es saprotu, ka šis ziņojums ir par to, kā nav tikus izlietota, bet vai jūs skatāties uz to, kas ir tie, kas nepieprasa finansējumu un kāpēc viņi izvēlas to nepieprasīt? Paldies! Kelī kungs. Paldies! Es pirms gribētu pateikties par šo prezentāciju, kas bija ļoti skaidra un precīza. Un domāju, ka tas tiešām kalpo par labu vielu pārdomām. Gribēju runāt par telekomunikāciju pakalpojumiem. Mans kolēģis jau iepriekšēji runāja par to, ka tagad ir varbūt vairāk nepieciešamības pārvietot informāciju nekā cilvēkus, un tā karta, ko redzam 57. lapas pusē, jeb, jeb 7. un 8. lapas pusē, un tad tā ir grāmatas 78. lapas pusē, un mēs redzam, ka uh, Eh, daudz viet iztrūkst iespēja izmantot platjoslas pakalpojums Francija, Itālija, Spānija, Īrija un eh, Ziemeļ Eiropa. Tur tas ir, bet kā citur? Un vai tiešām mums vajag īpašu prioritātu piešķirt eh, platjoslas komunikācijas tīkliem. Bet varbūt vajadzētu vairāk paskatīties plašumā, nevis dziļumā, jo ir eh, daudz reģioni, kur, teiksim, eh, vēl šie pakalpojumi vispār nav pieejami. Tāpat arī šī sociālā komunikācija lielā mērā ir atkarīga no tā. Es domāju, ka uzlabojot telekomunikāciju pakalpojumus, mēs varētu gan radīt jaunas darbietas, gan uzlabot dzīves kvalitāti. Un raugoties uz šīm diagrāmām, ziņojumā ir tiešām sarūknāt skatīties, ka šis telekomunikācija pakalpojumu pieejamības līmenis ir daudz zemāks nekā ASV, un es domāju, ka tas ir jautājums, kas ir jārisina pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies! Es arī gribēju jums uzdot jautājumu, saka priekšsēdētāju, un izteikt arī komentāru. Es saprotu, ka jūs šeit izmantojat tādus uh, iezīmēšanas vārdus, bet īstenībā jūs runājat par kohēzijas politiku jo šeit jau runa nav tikai par finansējumu, bet par mehānismu, ko piedāvā kohēzijas politika, kas arī ir saistīta ar finanšu instrumentiem. Tādējādi nodrošināt sociālu pakalpojumu sniegšanu, piemēram, saistībā ar pārvaldību, tuvumu pilsoņiem, partneri, uh, programmu izveidi, projektu izveidi. Šeit tiek skarts arī pārobežu funkcionēšanas aspekts. Tas arī ir ārkārtīgi svarīgs. Man liekas, ka šis komentārs vienkārši grib parādīt, ka šeit nav runa tikai par finansēšanu, bet arī par papildus pievienoto vērtību, ko sniedz Eiropa saistībā ar vispārreiz nozīmes pakalpojumiem. un ir skaidrs, ka tas ir viens no Eiropas sociālā modeļa pamat elementiem. Mans jautājums ir tāds. Mēs bieži dzirdam par kohēzijas politikas efektivitāti un tās instrumenta efektivitāti, bet mēs zinām, ka arī ir šķēršļi šai efektivitātei, ko rada citas Eiropas aktivitāšu jomas. Šeit es runāju par barjerām kopējā tirgu, tādējādi neļaujot pilnībā izmantot kohēzijas politiku, es liektu, sniegtu vispārējais nozīmes pakalpojums. Mans jautājums ir tāds, vai jūs esat skatījis šīs barjeras kopējā tirgū saistībā ar uh, vispārreiz nozīmes pakalpojumu sniegšanu kohēzijas politikas ietvaros. Mēs zinām, ka ir daudzi piemēri, piemēram, slimnīcas nevar strādāt pierobežu reģionos, ir problēmas saistīts ar ugunsdzēsēju ierašanos no pārobežu reģioniem tieši šo te barjeru dēļ. Tas varbūt arī attiecas uz visiem vispārreiz nozīmes pakalpojumiem, kuru ceļā stāv šīs te barjeras un šķēršļi. Vai jūs arī šo jautājumu esat skatījis? Otrs jautājums ir saistīts ar šo pakalpojumu kvalitāti. Ir notikušas būtiskas tehnoloģiskas izmaiņas tajā, kā mēs varam sniegt šos pakalpojumus, piemēram, kvalitātes ziņā, pieejamības ziņā. Es gribēju zināt, vai jūs esat skatījis arī šo te tehnoloģiju izmaiņu nozīmi, sniedzot vispārējais nozīmes pakalpojums jo nākotnē kohēzijas politika varētu tikt izmantota, lai veicinātu šādas izmaiņas, vispārējais nozīmes pakalpojumu sniegšanā izsakot nosacījumus, atkarībā no pakalpojumu sniegšanas veida. Es nezinu, vai tas ir kaut kur skārts jūsu ziņojumā. Es neredzu, ka vēl, no, ka vēl kāds no kolēģiem grib izteikties, bet nu, tagad es došu vārdu jums, lai jūs atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem. mani kolēģi deleģēja mani izteikties par jebkādām kļūdām un tā tālāk. Komentāri būs varbūt detalizētāki, jo daži no jautājumiem skar aspektus, kas nav īsti iekļauts ziņojumā, pētījumā. Es gribēju sākt ar svarīgu jautājumu par nacionālajām tradīcijām. Es to gribētu saistīt ar Hūpners kundzes pēdējo komentāru. Jā, mums ir dažādas nacionālas tradīcijas, eh, vispārējais nozīmes pakalpojums sniegšanas jomā. Mums ir arī juridiskas barjeras. Atgriezīsimies pie E. Baltijas sadarbības piemēra. Šeit ir runa par sadarbību starp slimnīcām dažās ziemeļvalstīs, piemēram, Dānijā un Zviedrijā, un dažās jaunajās dalību valstīs Lietuvā un Latvijā. Brīnums šeit ir tāds, ka viņi šīs problēmas ir atrisinājuši. Paskatīsimies uz problēmas būtību ja ir regulējums, kas neļauj ārstam Lietuvā nākt klajā ar diagnozi pacientam Dānijā, jo nav iespējams apmainīties ar elektroniskiem failiem par radioloģisko izmeklējumu rezultātiem kas ir nepieciešams diagnozes noteikšanai. Interesanti ir tas, ka viņi ir mēģinājuši risināt šo problēmu, un tas ir izdevies. Kā viņi to izdarīja? Nē, būtiski mainot likumdošanu, bet parakstot konkrētus līgumus. starp veselības uzraudzības iestādēm dalībvalstīs, un šī sistēma darbojas. Tas ir kā piemērs vienai iespējai, kā strādā šī te pieeja no lejas uz augšu. Šeit mēs runājam par to, ka kohēzijas politika sniedz finansiāls stimulus darīt šādas lietas, Un tad cilvēki mēģina savas dažādās tradīcijas apvienot. Es patiešām redzu iespēju, ka kohēzijas politiku un struktūra fondus varētu izmantot kā laboratoriju šo dažādo nacionālo tradīciju apvienošanai. Tas nodrošinā tādu evolucionāru pieeju visai Eiropas zonai. kas iespējams mēģinās izturēt stresa pārbaudi, sniedzot eh, pakalpojums tāds atvērtāks sabiedrības kontekstā. Un sakot šo te visu, es negribēju teikt, ka vienmēr tā no lejas uz augšu pieeja ir tā piemērotākā. Tāpēc es uzskatu, ka joprojām ir tāds zudušais posms starp dažām Eiropas politikām, piemēram, kohēzijas politiku un politikām citās jomās. Telekomunikācija jomas piemērs. Un konkrētais e, piemērs par e, nacionālo mobīlo tāluņu tīkla pieejamību. Ir lielisks piemērs. Jūs zinat, ka komisija pieņēma svarīgu lēmumu par šo jautājumu, jo mēs atklājām, ka pēc vairākām direktīvām par tirgus atvēršanu mobīlo pakalpojumu sniedzējiem notika tieši tā, kā tika pieminēts. Un pirms komisija pieņēma attiecīgo lēmumu, maksa, ko šie uzņēmumi pieprasīja no jums katru reizi, kad jūs čērsojāt robežu, bija vienkārši neierobežota. Komisija šeit pieņēma lēmumu, uh, lai apkarotu šādu praksi. Nevis, lai izlīdzinātu atšķirības, bet vienkārši, lai noteiktu kaut kādu limitu un aizsargātu patērētājus. Kā tas saistās ar mūsu diskusiju par kohēzijas politiku? Es uz to skatos, kā uz iespēju, ka jā, jābūt tādai vietai. Un parlaments ir tā labākā vieta, lai domātu par kopēju izpratni par šiem svarīgajiem jautājumiem un lai mēģinātu apvienot kohēzijas politikas ar citām komisijas politikām. Jau prezentācijas sākumā es teicu, ka dažkārt esmu nedaudz šokēts par to, kā piemēram iekšējā tirgus ģenerāldirektorāts. Pavisam maz uh, uztur kontaktu, piemēram, reģionālās politikas ģenerāldirektorātu. Dažos gadījumos kohēzijas politika atbalsta kapitāla investīcijas, kuras tiek izmeklētas iekšējā tirgus ģenerāldirektorātā. Tāpēc būtu labi, ka jau pašā sākumā dažāda Eiropas politika pārstāvi jau sākotnēji uzturētu kontaktu un noteiktu noteiktas prasības fondu līdzekļu piešķiršanai un noteikti rezultāta sniegšanai patērētājiem jo ir grūtāk no sākuma iedot naudu un pēc tam atklāt, ka nauda netiek izmantota eh, tā kā vajadzētu, piemēram, lai aizsargātu eh, kaut kādus eh, noteiktus maksājumus, tā vietā, lai atklā, atvērtu tirgu. Šeit ir runa ar, šeit ir saistība arī mm, ar juridiskām prasībām, kas, protams, ir jāaizsargā. Šeit mēs runājam pēc būtības. Es, e, diemžēl, nevaru atbildēt skaidri uz visiem komentāriem. Es vēl pieskaršos diviem līdz trīs punktiem. Viens no punktiem, kas man šķiet svarīgi, ir attiecības starp finanšu krīzi un vispārreiz nozīmes pakalpojumiem kohēzijas politikas ietvaros šis eh, pētījums neaptver šo aspektu, bet es gribētu ieteikt šai komitejai padomāt par to ietekmi, kādu rada finanšu krīze un budžeta līdzekļu apcirpšana, jo tādējādi tiek radīts būtisks risks reģionālajai politikai kopumā. Tas ir ne tikai tāpēc, ka fondu līdzekļi tiek samazināti. Jo, piemēram, nacionālās valdības nevar nodrošināt līdzfinansēšanu. Risks arī ir saistīts ar to, ka tiks piedāvāti un atlasīti tādi projekti, kas neatbildīs politikas prioritātēm. bet risinās esošās finansiālās problēmas. Jo, piemēram, ir projekti, kurus var vieglāk finansēt, piemēram, no, no privātā sektora, un iespējams, ka šādiem projektiem tiks eh, dota prioritāte salīdzinot ar projektiem, kas risinātu struktūrālas problēmas, bet uh, kuriem būtu grūtāk saņemt finansējumu no struktūra fondiem. Dalībvalsts varētu šādus projektus atlikt vai vispār neieviest. Tādējādi dažādas iestādes it kā izvairās no šīs savā ziņā spēles ar finanšu pakotnēm. Un tā patiesais kohēzijas politikas mērķis tiks apiets, izmantojot līdzekļus eh, savādāku mērķu sasniegšanai. Bija viens komentārs par to murgu, kas ir saistīts ar fondu līdzekļu saņemšanu. Mēs par to ziņojumā nerunājam, bet varu par to komentēt, un tas ir saistīts ar maniem vārdiem prezentācijas sākumā. Skaidrs ir tas, ka, ja kohēzijas politika nākotnē būs balstīta uz reģionālām un vietējām iniciatīvām, un nekalpos tikai par līdzekļu, lai eh, pārvirzītu budžeta līdzekļus no nacionālām valstīm uz Eiropas līmeni un atpakaļ, bet tā strādās radoši, iesaistot Eiropas dimensiju arī vietējās pašvaldībās, tad es noteikti ieteiktu palīdzēt vietējo pašvaldību darbiniekiem saņemt finansēju, finansējumu tam, kas viņiem patiešām ir nepieciešams. Jo notiek tā, ka acīm redzam ir tas, ka lielu pilsētu pārvaldītāji strādā ar reģioniem. kam varbūt šis atbalsts nebūtu tik vajadzīgs, bet viņi ir spējīgi šo birokrātisko projektu iziet, procesu iziet, atvainojas. Tāpēc varbūt būtu jārunā ar nelielu ciema mēru Rumānijā vai Itālijas dienvidos, uh, un jāpalīdz šim cilvēkam pārvērst viņa vai viņas idejas reālos projektos un līdzekļu saņemšanā. Mans pēdējais komentārs ir saistīts ar Hubneris kundzes pieminēto saikni. Mm viņas pieredze ļauj viņai teikt, ka kohēzijas politika nav tikai finansējuma piešķiršana, tā ir patie, patiesa politika. Ja mēs runājam par vispārējais nozīmes pakalpojumiem, tad es kā Eiropas pilsonis gribētu, lai nākotnē kohēzijas politika daudz vairāk būtu patiesa politika, nevis instruments līdzekļu sadalēji. Paldies! Liels paldies, saka priekšsēdētāji, profesor kungs. No mums tikai nedaudz vēl ir palikuši, bet augstu vērtējam jūsu prezentāciju un arī izdarīto darbu. Izsakam paldies arī visiem ekspertiem, kolēģiem, kas strādāja kopā ar jums. Man liekas, šis ziņojums ir īpaši svarīgs mums, tad, kad mēs runājam par nākotni, par nākotni prioritātēm un nosacījumiem kohēzijas politikas ietvaros. Esmu pārliecināta, ka noteikti šo pētījumu izmantosim bieži nākošo mēnešu laikā. Līdz ar to es arī gribētu slēgt darbu pie šī darba kārtīgas punkta. Mums ir tikai viens punkts palicis. Nākošā sanāksmes būs 26. un 27. janvārī. Līdz ar to pasludinu šo sēdi par slēgtu. Liels paldies, ka izturējāt līdz galam. Paldies arī tūkiem!